Dāmas un kungi, godātie kolēģi, mēs sāksim, esam jau mazliet iekavējuši, nezaudēsim vairāk laiku, gaidījām kolēģa ierašanos. Ja es jums traucēju, lūdzu, dariet man to zinām. Tad es, nu, apklusīšu, bet, nu, iesākt mums tomēr vajadzētu. Mums ir viesis un jautājums ir ļoti svarīgs. Mums ir ļoti augsta līmeņa eksperti šeit. Un mēs varēsim sākt ar ģenerāla direktorāta pārstāvi, tātad par ITER projekta pašreizējo stāvokli. Nevajag stāstīt atkal, cik šausmīgi svarīgi tas viss ir. To mēs jau esam dzirdējuši Šis, šī komiteja ir ļoti ieinteresēta, lai šis ITER projekts tiktu attīstīts, un mums ir jāraugās, kā mēs atrisināsim finanšu problēmu. Un mums ir jāmēģina tomēr panākt kādu progresu. Lūdzu, Smica kungs, paldies! Dāmas un kungi, labdien! Iepriekšējā reizē, kad es šeit viesojos, man iecēla par pētniecības ģenerāldirektorāta vadītāju jūlijā, un ITER bija pirmais dosie uz mana galda, un ITER katru dienu ir uz mana galda. Un šodien es gribētu jums sniegt tādu pārskatu par to, kā, cik tālu projekts ir attīstījies, un mans kolēģis, kas atbild par budžetu, stāstīs jums par budžetu. Par pārvaldību, par sadarbību ar valdībām, un es jums pastāstīšu arī, kā mēs mēģinām arī plānot izmaksas, lai tās varētu arī, lai finansējumu varētu piesaistīt. Pirmais, ITER ir ļoti, ITER ir ļoti komplekss projekts. Šis projekts paredz attīstīt attiecīgo iekārtu, un tajā pašā laikā viss iesaistītās puses ir jāaicina un uh, tātad sniegt savu ieguldījumu, rīkojoties arī atbildīgi ar finansēm. Eiropas. Barcelona. Tātad runa ir par aģentūru Barcelonā. Uh, un Eiropas Savienība 45% pētījumu veids, tad salīdzinot ar visām pārējām iesaistītajām pusēm, tās ieguldījums pētījumos ir vislielākais. Un šī projekta valde izmanto savas tiesības un starptautiskā līmenī pieņemamajiem lēmumiem jābūt vienbalsīgiem. Visas iesaistītās puses tām ir jābūt aktīvām un pārvaldē un organizācijai jābūt efektīvai. Un sadarbība aptver ļoti daudz dažādus aspektus, daudz līmeņus un elementus. Un aģentūra uh, um, Barcelonā ir veidota kā tāda kopīga aģentūra, tā nodarbojas ar ITER vajadzīgo iepirkumu, runājot par dažādiem ITER komponentiem. Un mums ir jānodrošina pasākumi, kas ļautu šo projektu sekmīgi pārvaldīt un izveidot tam labu struktūru. Uh, Mums ir izstrādāts darba dokuments, kurā mēs ļoti skaidri izklāstam, kā mēs grasāmies uzlabot eh, pārvaldes un eh, pārvaldes struktūru ITER projektam. Un es runāju šeit gan par startautiskām organizācijām, gan par šo aģentūru Barcelonā. Tagad par izmaksām. Tas ir otrs punkts manā sarakstā šis projekts saistās ar ļoti lielu izmaksu pieaugumu, bet nedrīkst aizmirst, ka līgums vai vienošanās tika slēgta 2008. gada novembrī, un sākotnēji projekts tika iniciēts 2001. gadā. Tajā iesaistās zinātniskās, zinātnieku kopienas dalību valstīs. Un 2007. gadā izveidotā darba grupa, tās uzdevums bija izstrādāt vai dizainēt šo projekta nu, tādu kā um, pamatu. Un mēs vairāk kārt esam bijuši spiesti no jauna aprēķināt izmaksas. Un ņemot vērā izmaksu palielināšanos, uh, komisija pieaicināja neatkarīgus ekspertus izvērtēt situāciju, proti, cik pamatot šis izmaksu pieaugums ir. Un 2009. gada vidū visas šīs ārējās analīzes tika pabeigtas, un mums tagad ir priekšstats par to, kāds šim lielajam starptautiskajam projektam īsti ir finanšu ietvars vai cik daudz finanšu tas prasīs. Uh, ņemot vērā lielo izmaksu pieaugumu Eiropas Savienībai šobrīd pietrūkst 1,4 miljārdi eiro. Un mēs domājam par to, kā piesaistīt finansējumu. Par to runāts mans kolēģis. Runājot par projekta pārvaldību, komisijas priekšlikums satur vairākus veidus, aktivitātes, rīcības uh, uh, modeļus, ko izmantot. Un komisija ļoti aktīvi ir strādājusi, ne tikai ņemot vērā uh, šo Barcelonas aģentūras darbības spēju, bet arī iesaistot citas starptautiskās organizācijas. Uh, Jūs zināt, ka abās organizācijās tagad uh, valdošie, tad uh, šis valdes sastāvs ir nomainījies, un mēs esam mēģinājuši darīt visu iespējamo, lai mums būtu vislabākie kandidāti, un uh, lai šis projekts tiešām varētu, tik, varētu tikt labi pārvaldīts un organizēts. Un eh, šī aģentūra Barcelonā ir jāspēj labi tikt galā ar ļoti daudziem uzdevumiem. Tai būs jāstrādā efektīvi, atbilstoši tās mērķim. Un mūsu darba dokumentā, kas attiecās uz personālu, ko mēs jums nosūtījām vakar vakarā, jūs varat detalizēti iepazīties ar visām aktivitātēm un pasākumiem, ko esam iecerējuši un mūsu nolūks ir izvairīties no pārmērīga izmaksu pieauguma un nodrošināt efektīvu projekta pārvaldību. Šis projekts mums ir ārkārtīgi nepieciešams, lai mēs varētu sasniegt savus ambiciozos mērķus um, oglekļa dioksīda izmešu samazināšanā. Franks Bisko sēž man blakus, un viņš ir sagatavojis tādu ambiciozu rīcības plānu, tam jau ir eh, vērojami rezultāti un ir aktivitātes, kas ir paredzētas publiskā iepirkuma jomā, izmaksu uh, samazināšanā un novērtēšanā, un jūs priekšādatā, protams, varat iejaukties, jums kaut kas nav skaidrs, bet jūs redzēsiet, ka mēs darām visu iespējamo, lai virzītu šo ārkārtīgi um, ekscelento projektu uz priekšu. Paldies! Ņemot vērā to, cik mums ir maz laika, došu Žožāna kunga vārdu, jo viņam pēc pusstundas ir jādodas tālāk. Paldies! Merci beaucoup, Président. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Runājot par finansējumu un šiem papildus līdzekļiem, par kuriem bija runa, ir jāsaka, ka procedūra ir ļoti strikta. Komisija ir centusies ņemot vērā ļoti ierobežotus finanšu līdzekļus, apzināt to piesaistīšanas iespējas visiem, visām aktivitātēm, kas būs nepieciešams. 2010. gada jūlijā mēs informējām dalību valstis un padomi par uzraudzības padomes priekšlikumu, proti 2012. un 2013. gadā um, 860 miljoni eiro būtu vajadzīgi kā uh, saistību apropriācijas. Un tagad vēl 540. Vēl ir jāsameklē 540 miljoni eiro. No šiem 860 400 miljoni ir no noteiktās budžeta pozīcijas un 460 nāk no pirmā, no rubrikas no budžeta nodaļas 1A un saistību apropriācijas gadā pieauga apmēram par miljārdu. Laikā, kas šobrīd ir pagājis, mums no jauna bija jāprēķina, cik līdzekļu mums būs nepieciešams. Gan padomi, gan parlaments vēlas precīzu informāciju par visu kopējo ITER finansējumu. Jo sevišķi otrajā kategorijā, budžeta kategorijā, mums ir iespēja pārvietot līdzekļus no pieejamajiem līdzekļiem no noteiktās pozīcijas, un no kategorijas 1A mēs varam iegūt lielu līdzekļu apjomu. Tas nozīmē, ka ja padome un parlaments ar to būtu mierā, tad mēs jau tagad esošā budžeta, esošās budžeta procedūras ietvaros un budžeta korektu, korekcijas procedūras rezultātā uh, varētu iegūt 1,4 miljonus eiro. Tad līdzekļi tiktu pārvietoti. Par otro kategoriju tie ir 840 miljoni eiro pašreizējā prognozē. Ņemot vērā pieejamos līdzekļus un budžeta korekciju, mums būtu 390 miljoni eiro no piektās kategorijas, tie būtu līdzekļi apkopēji un uzturēšanai. ņemot vērā arī to, ka bija jāpaaugstina darbinieku algas 39 miljoni eiro un 49 miljoni eiro ir no neizmantotajiem līdzekļiem, ko mēs varētu izlietot. Un 15 miljoni būtu no kategorijas 1A arī līdzekļu pārvietošanas ceļā. Un tā kopumā mēs varētu nodrošināt eh, finansējumu ITER projektam, turklāt sākot no šī gada rudens. Tad tāda ir pagaidām šī atbilde uz jautājumiem, ko iesniedza parlaments un padome. Tas būtu no manas puses ir ļoti nozīmīgi, lai jau tagad nu, tiktu panākta vienošanās par šādu finansējuma uh, procedūru. Un 2010. Uh, gada budžetā un 2011. gada budžetā korekcijas procedūrā, lai mēs gūtu piekrišanu šādai, šādai rīcībai. Un ja mēs uh, nokavēsim un neieliksim laikā kāju durvīs, tad var gadīties, ka mums pietrūks līdzekļu 2011. gadā. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Paldies! Un tagad došu vārdu Barcelonas aģentūras direktoram Brisko kungam. Lūdzu, lūdzu runājiet īsi un kodolīgi, jo kolēģiem ir jautājumi. Uh, thank you very much. I would be pleased to... Uh, liels paldies. Um, es ievadam gribētu teikt dažus vārdus. Varbūt vispirms pieskāršos divām lietām. Vispirms par uh, projekta raksturu ITER aktivitāšu sakarā. Protams, ka tas ir milzīgs uzņēmums un nākamajos 9-10 uh, de, gados tas vairāk būs uh, būvniecības projekts. Pirms es sāku darbu Barcelonā, tika veikts uh, novērtējums no ārpuses, un tur tika gūts, gūta atziņa, ka nesot pietiekami daudz ekspertu iesaistīti tur, un es uh, patiesībā tam nevaru piekrist. Tomēr oktobra sākumā valde lēma mainīt situāciju, un tas jau pašlaik ir sācies. Piemēram, es esmu mainījis uh, aģentūras uh, struktūru, kas pašlaik ir sadalīta vairākās projekta komandās, kur katra ir atbildīga par, projekt, par vienu no projekta galvenajiem mērķiem. Es uh, šeit pat esmu iesaistījis vairākus vieglās uh, industrijas uh, procesus, un uh, pašlaik ir noteikti astoņi projektu vadītāji kas darbojas šajā jaunajā ietvarā. Visbeidzot, es pieļauju, pieļauju, ka mums būs jāmaina zināmā mērā personāls, jo pašlaiz, pašreizējie projektu vadītāji tikai ir vietas izpildītāji, un uh, es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā mēs pieņemsim galīgo lēmumu. Otrakārt, es vēlējos uzsvērt, ka ITER virzās uz priekšu šobrīd. Tas, uh, 2007. gadā lēni sākās. Tomēr eh, es eh, domāju, ka mēs vērtējām laiku, mūsu novērtējumā, cik laika būs nepieciešams, lai nodibinātu pilnīgi jaunu aģentūru Barcelonā un uh, eh, izveidotā struktūru, uh, tad uh, šis periods pašlaik ir pagājis un mēs esam sākuši celtniecības fāzi. Mēs esam jau noslēguši vairākus uh, līgumus par galvenajām sastāvdaļām, un līdz 2010. gada beigām mums uh, būs noslēgti līgumi par apmēram 1 miljardu eiro. Tātad tie būs um, ārpasūtījumi, un tas uh, sastāda apmēram 20% no celtniecības izmaksām. Uh, Ja jūs apmeklēsiet kādarašu, tad jūs redzēsiet, ka celtniecība jau ir sākusies, tur jau ir uzceltas vairākas lielas ēkas un turpinās um, darbs uh, pie tam pietiekam labā ātrumā. Paralēli tam mēs esam uh, pasūtījuši uh, Eiropas rūpnīcās vakuma magnētus un vairākas citas būtiskas sastāvdaļas. Es gribēju teikt, ka vairs mēs neesam iesākuma posmā, bet pašlaik jau ir sākusies celtniecība. Liels paldies! Un visbeidzot, mums ir arī Lamo kungs, kurš varbūt teiks dažus vārdus. Monsieur le Président, euh, honorable parlementaire, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur, Mesdames. Priekšsēdētāja kungs, ģenerāldirektora kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi, pateicos par ielūgumu šo diskusiju. Centīšos izteikties īsi, kā jūs zinat, 2. jūlijā uh, notika padomas uh, secinājuma pieņemšana, kurā, kuros padomas saka, cik svarīgi ir turpināt ITER projektu. Tomēr šīs uh, šis, tas ir saistīts ar dažādiem nosacījumiem. Ir tīpaši, kas attiecās uz 2013. gadu, padome saka, ka jāievēro finansu ietvera maksimālā robeža. Tas nozīmē, ka mums jādomā par 1A eh, rubrikas eh, pārskatīšanu. Tad mums ir arī līdzekļi, kuri netika izdoti pilnībā un tos vēl var izmantot. Tad tika pieminētas arī modalitātes. Tās ir jānosaka, eh, veicot diskusijas par budžetu. Budžeta trialogā pirmo reizi tika runāts arī par ITAR finansējumu. Komisijas ģenerāldirektors jau eh, mums piedāvāja dažādus skaitļus. Un eh, Komisija teica, ka tā darīs visu, lai atrastu akceptējumu risinājumu visiem iesaistītajiem. Prezidentūra arī ļoti cer uz komisiju, ka tā ieņems uh, moderatoru lomu šajās diskusijās un to attaisnos. Un es no savas puses varu teikt, ka ir jādiskutē par, šiem, par šo izdevumu jauno regulējumu. Un 20. novembrī komisija iesniegs priekšlikumu uh, finansējuma reformai. Paldies! Paldies! Visas iesaistītās institūcijas acīm redzot ir paziņojušas, ka tās ir ieinteresētas, lai ITER projekts varētu turpināties un attīstīties, bet, ja pareizi sapratu, visi paziņo arī to, ka Eh, darbam ir jānorit kontrolēti un sakārtoti. Tagad man ir vairāki runāt gribētāji pieteikšies, un būtu jums ļoti pateicīgs, ja jūs uzdodot jautājumus centos izteikties pēc iespējas īsāk, jo mums ir kāda problēma, proti Žažo kungam ir jādodās uz vēl kādu citu pasākumu. Ja ir jautājumi, kur ir konkrēti tieši viņam, tad būtu ļoti pateicīgs, ja jūs mums to darītu zinām, jo tad mēs ļautu uzdot šos jautājumus vispirms. Bet citādi es uh, um, iešu šajām sarakstam cauri visu pēc kārtas. Tagad došu vārdu. Madurēlas kundzei paldies, priekšsēdētāji kungs, izteikšos īsi. Vispirms es uh, Gribu teikt paldies viesiem, paldies par sniegto informāciju un paskaidrojumiem. Kā jau priekšsēdētājs teica, ITER ir ļoti svarīgs projekts. Mūsu politiskā grupa arī atbalsta šo projektu, bet pastāv vēl vairākas finansiāls dabas problēmas, arī budžeta problēmas. Daudz, ko jūs jau arī minējāt. Mūsu komiteja jau diezgan labi zina arī par šīm problēmām, un tāpēc mums ir radušās e, vairākas bažas. Neskatoties uz daudzajām revīzijām, kur um, cenšas risināt šīs uh, problēmas, man būtu konkrēts jautājums Smita kungam. Tāpēc lai varētu pārstāvēt šo pozīciju. Ko komisija pēdējā laikā ir darījusi? Ko jūs darījāt, ko Euratom ir darījis, lai parlaments atkal atgūtu uzticību šim projektam, lai mūsu komiteja varētu nomierināties? Jo mēs gribam, lai darbs risinātos labi, lai tagad tas risinātos labi un arī nākotnē. Lūdzu, dodiet mums pierādījumu, uh, dodiet mums pamatījumu, pamatojumu jūsu minētiem skaitļiem. Paskaidrojiet mums kaut vai īsi, bet uh, dariet mums uh, to zinām, lai mēs varam paļauties šiem skaitļiem. Un vēl kāds komentārs man ļoti pārsteidza, ka tik svarīgā projektā kā ITER, un, un šis projekts ir eh, ar lielu ekonomisko nozīmi un problēmas ir daudz, ka tagad mēs mazāk uzskatām, ka Euratoma uh, nozīme it kā ir mazliet pazeminājusies. Tas uh, tiek apskatīts joprojām enerģijas uh, direkcijā, bet it kā līmenis ir mainījies. Lielas paldies! Nākošais runātājs saka, ka centīsies izteikties īsi domāju, ka lielākā daļa deputāta atbalstītu ar projektu, bet mums ir jābūt skaidrībā un noteikti jāpasaka, ka šis ir neparasts gadījums. Man šķiet, ka svarīgi ir trīs aspekti. Mēs pirms neilga laika saņemām dokumentu, kur komisija atspoguļos savus priekšstatus par nākotnes pārvaldības struktūru un kur tiek norādīts arī uz Eiropas līmeni, un divās stundās mēs nevaram to visu izvērtēt. Pastāv vairākie aspekti, kas attiecas uz e, menedžmenta struktūru Eiropas līmenī, kuri šeit ir dokumentā formulēti, manuprāt, visi ir pareizie virzienā, bet skaidri ir jāpasaka, ka tie visi ir tikai plāni. Jo es no menedžmenta pārstāvjiem esmu dzirdējis, ka tie ir gatavi uzsākt savu darbu. Uh, bet eh, tas nav skaidri īsti viss pateikts tagad. Un kas attiecās uz budžetu, es nedomāju, ka parlaments, parlamentam vajadzētu tagad jau dot savu piekrišanu par budžetu. Es domāju, ka abi šie eh, pasākumi ir saistīti un saistīti ar nosacījumiem. Gribu dot kādu piemēru. Uh, E, skaitļi, ko minēšu no 2001. gada. Mēs e, neapšaubām to, ka šie skaitļi varbūt ir mazliet e, neveci, bet ja mēs palūkojamies uz šādu eksaktu kontroli, tad mēs te tomēr varam balstīties uz atsevišķiem gadiem. Protams, darbs vai eh, budžeti nav vienkārši, bet, bet eh, mums tomēr ir jāturpina šis darbs eh, pie šiem skaitļiem un tie jāanalizē. Un dalībās un komisija ilgu laiku ir spriedušas par šīm, um, par šīm, ir tikuši informēts par šīm problēmām saistībā ar controlling. Par budžetu. Mums ir kāda problēma ar budžetu un tas, tas ir, vai skaitļi ir pareizi. Tika teikts, ka, ne, ka nevajadzētu izdot 7,6 miljonus, bet tikai 6, mazliet vairāk, 6,6. Bet Kāpēc tas, lai būtu iespējams? To mēs eh, nesam uzzinājuši. Mēs nezinām, kāds ir šis ietvars eh, šim finansējumam. Un otrā lieta, kas attiecās uz eh, budžetu, mums tika teikts, ka 11. novembrī, kad tika runāts par budžetu, ka, ka tad tika nolēmts par budžetu, bet nākošajā gadā mums tomēr nebūs visi līdzekļi pieejami. Es domāju, ka vispirms mums jānosaka tas, kādas ir principiālās jaunās struktūras, jo mēs nevaram pārskatīt tagad pašu budžetu šādā veidā, jo mums vispirms jāzina par to, kādas būs šīs jaunās menedžmenta struktūras, un otrā problēma ir tāda. Mums nav tikai šī problēma, kas saistīta ar nepietiekam finansēm turpmākajiem diviem gadiem, bet arī problēma, ka starptautiskā struktūra ir tādā veidā veidota, ka ka nacionālās aģentūras pieņem lēmumus. Pareizi jau tika teikts, ka, ka šādā veidā mums varētu rasties papildus izmaksas. Tālāk ir vēl arī jautājums par to, kā mēs varēsim veikt finansējumu nākotnē. Vai mums vajadzētu te vadīties pēc septītās ietvaru programmas, jeb pēc kā cita? Kā mēs šādu finansu palielinājumu kas attiecas ne tikai uz ITER projektu, bet arī uz Galileo, kā mēs šīs finanses sabalansēsim, jo pašlaik mēs varbūt varam uh, sekt šo deficītu no dažādiem atlikumiem, piemēram, no Heading 2 un citiem, uh, citiem līdzekļiem, bet uh, tas nav paliekoši. Un nākošais punkts Mēs varam piekrist budžetam tikai tad, ja mēs skaidri saņemsim informāciju par um, šo menedžmenta struktūru. Un otra lieta ir, ko mēs darīsim ar problēmām, kuras, kur izcelsme nav Eiropā, bet kuras nāk no cita līmeņa, kur mēs zinām, ka vēl var rasties papildus problēmas. Kā mēs šeit eh, parūpēsimies par šādu situāciju, ja tāda varētu rasties? Un vēl nākošā problēma skaidri jāpasaka. Mums vajag skaidru paskaidrojumu par to, kāds ir šis, kāda ir šī sakarība ar 7. ietvaru uh, programmu, jo pašlaik mums vēl nav skaidrības īsti par to, un šie visi jautājumi protams, ir ārkārtīgi svarīgi, mēs gribam turpināt strādāt pie ITER. Paldies! Paldies! Manas pārdomas ir līdzīgas kā to kolēģu, kuri runāja jau pirms manis. Arī es atbalstu to, ka projekts ir jāvirs priekš, bet mēs nevaram teikt, ka pietrūks 4 miljārdi. Un mēs nevaram runāt tikai par to, no kurienes mēs ņemsim šo naudu, bet mums jārunā arī. Uh, kā, ar kā, pie kādiem nosacījumiem mēs esam gatavi piekrist šiem četriem miljoniem, miljardiem. Un mums vajadzētu no komisijas uzzināt, kā tiks nodrošināti šie nosacījumi. Pirmkārt, jaunajam aprēķinam ir jābūt tādam, lai mēs tam varētu uzticēties, un otrkārt, vajadzētu garantēt to, ka šī, šie papildus līdzekļi tiek pied, piedāvāt kā vienots veselums, nevis ka mēs piedāvājam tikai vienu daļu un vēlāk sākam diskutēt par atlikumu. Mums vajadzētu padomāt arī par um, naudas transferu, jo citādi mēs šādā veidā var uh, vienkārši mēs visu sadarcināt un arī laika ziņā novilcināt. Ir jānodrošina pārvaldība, kura ļauj šo projektu uh, tādā veidā turpināt, kā mēs to plānojam. Varbūt atbildes uz šiem jautājumiem jau ir iekļauts darba dokumentā, bet šo darba dokumentu es vakar vakarā vēl nesaņēmu. Var, es to saņēmu īsi pirms šīs diskusijas un uzskatu, ka tas nav nopietni, jo diskusijas varētu būt daudz kvalitatīvāks, ja mums būtu bijusi iespēja iepriekš iepazīties ar dokumentu un eh, balstoties šī dokumentu uzdot jautājumus. Un tagad otrā lieta. Jūs minējāt, ka ka ITER organizācijas vadība ir jāmaina. Bet man jautājums, kas ir noticis Eiropas komisijā, lai mēs tagad un arī nākotnē varētu vairāk te uzticēties? Paldies. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. gribētu atgādināt, ka ITER ir projekts, tas ir partneru projekts. Mums ir partneri. Tas ir nākotnes projekts, e, kur runa ir par e, turpmākajām paudzēm. Politikā Laiku pa laikam ir jāakceptē ne tikai eh, tas, kas nepieciešams šodien, bet mums ir jābūt tālākai perspektīvai. Protams, jau tika runāts par šīm papildus izmaksām, eh, tas viss mums jau zināms. Komisija jau visu paskaidroja. Esmu atvieglot dzirdēt, ka pastāv iespēja 2010. 2010. gada budžetā atrast vēl nepieciešamo finansējumu. Citādi es nemaz nevarētu pat iedomāties, ka mēs varētu teikt, ka mēs, kaut, ka mēs tam nepiekrītam. Un tad nebūtu ne, šīs nepieciešamās piemaksas. Tātad, it kā mēs nepiekristu sadarboties ar partneriem. Kā tad partneri uzticēsies Eiropas Savienībai? Runa ir par ticamību. Eiropas Savienības ticamību visā pasaulē. Mums ir jāizkļūst no šī biezokļa. Protams, mēs visi to apzināmies. Mēs zinām, ka ITER nevienmēr ir sniedzis nepieciešamo caurskatāmību, varbūt nedaudz bieži trūkuma arī komunikācijā. M mēs redzam, ka budžets ir nedaudz jāpalielina. 2011. gadā situācija ir cita eh, nekā 2009. gadā, izmaksas ir palielinājušās, un tas arī, protams, jādara zinām uz ārpusi. Bet īpaši krīzes laikā, kad visi īpaši eh, skatās, kā izdot līdzekļus, ir jābūt īpaši uzmanīgiem strādājot ar ITER projektu. Un mums jācenšas uh, ietaupīt, kur mēs to varam darīt, lai uh, varētu arī mums uzticēties. Mēs nevaram pagriezt laika riteni atpakaļ, mums jāturpina ceļš uz priekšu. Mēs esam devuši jau savas piekrišanas, lai varētu turpināt savu darbu, mums ir jāpieprasa caurskatāmība, mums ir jāveicina caurskatāmība. Skait tika teikts, ka risinājums ir vēl šī budžeta ietvaros, un šī komiteja jau nav no vienīgā, kur šeit eh, pieņem lēmums. Paldies. Gribu teikt, ka mums ir īstermiņa un ilgtermiņa investīcijas, un pētniecība ir ilgtermiņa investīcija. No tā gūs labumu ne tikai bērni, bet arī mazbērni. Mums, protams, jāielaižās uz zināmiem riskiem. Es biju vienu mēnesi Kadarašā. Mani tas ļoti iespaidoja. Es pats redzēju, piedzīvoju, kā ITER projekts iet uz virzās uz priekšu. Tas tiešām ir pāraugs Eiropas politikā. Piekrīt saviem iepriekšējiem runātājiem, mums jābūt pilnīgi drošiem, ka mēs zinām, uz kurieni mēs gribam virzīties. Mums jāapzinās, ka tas ir projekts, kur Eiropai ir pionieru loma, un tieši tāpēc mēs nedrīkstam padoties un atteikties no šī projekta. Šis projekts tika mums prezentēts un uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs beidzot sākam spērt soļus. Ir vairāk ceļi, kā rast finansējumu, tas jau viss tika minēts. Un līdz šim budžeta disciplīna nav bijusi tā labākā, tas tā nav kritika, tas ir fakts. Pamatoties uz 2001. gada datiem, uzsākt projektu, tas tiešām ir risks un tāpēc gribētu lūgt komisiju, jeb arī Fusion for Energy un citus, piedal, citus dalībniekus, ka tie apkopo datus un sastāda plānu, kurā skaidri tiktu atspoguļots, kādas izmuks, izmaksas mūs nākotnē sagaida. Pat ja zinu, ka tas nav vienkārši, aprēķināt tādus ilgtermiņa izdevumus, bet šie dati mums nepieciešami, jo tikai tad mēs varēsim visam sekot līdzi, un tikai tad mēs varēsim arī viennozīmīgi dot savu piekruš, piekrišanu šim projektam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es Nesmu e, tik e, sajūsmināta piekritēji kā Grostetas kundze. Es uzskatu, ka šis projekts saistīts ar ļoti liedziem līdzekļiem, un mums nav nekāda nodrošinājuma. Ir bijušas arī citas programmas, piemēram, agrārā programma un e, klimata izmaiņu programma. Un mēs pilnīgi nevaram būt droši, vai pēc 3-4 kā tas viss būs pēc 3-4 gadiem, un visas Eiropas Savienības politikas it kā tiek aizsviests vienu projektu dēļ, kur mēs pat nezinām, vai pēc 30-40 gadiem būs kāda vērtība no tā visa. Mums ir nepieciešamība jau tagad attiecībā uz enerģiju, rūpniecību un citiem pētniecības projektiem. Vai tiešām ir vērts ieguldīt tik daudz, kamēr mēs neesam droši par to, ka rezultāts būs pozitīvi, ka mēs um, vienkārši izdosim pārāk daudz līdzekļus. Mūsu partneri neko nemaksā, tikai mums jāvelk naudu no kabatām laukā, un tas nav varbūt tas pareizais. Rabasīko, Anzelodze, paldies priekšsādātāji! Uh, man ir um, padomā runāt par vairākiem punktiem. Lambertas kundze saka. Vispirms attiecībā uz budžetu mēs šeit runājam par otro kategoriju, un otrā kategorija ir lauksaimniecība. Mēs a, pašlaik esam salīdzinoši grūtā situācijā, un mums pašlaik a, ir jāatvelk no lauksaimniecības programmām 400 miljoni eiro, īpaši šajā sarežģītajā laikā, kad ir problēmas ar finansēm, un es domāju, ka mums a, par to ir jāuzņemas atbildība. Pašlaik jūs pieminējāt arī 15 miljonus eiro no klimata pārmaiņu programmas. Un, uh, Tas uh, ir saistāms arī ar Brenta kunga ziņojumu. Uh, tas uh, tiek atņemts šai programmai. Un runājot par šiem 540 miljoniem, kas ir jāsameklē 7. ietvaru programmā, piemēram, ņemot naudu arī no Eiratoma, uh, tad man rodas jautājums, vai tas nozīmē, ka mēs paredzam mazāk naudas citiem kodolu sintēzes projektiem Eiropā, un ja ne, tad no kurienes šos 540 miljonus eiro ir paredzēts um, savākt. Ja jūs sakat, ka jūs ņemat nost uh, Vācijas kodola termiskās sintēzes projektiem vai Spānijas projektiem, tad jūs varat mums to godīgi pateikt. Otrkārt, jūs runājāt par ITER kopējo finansējumu, tomēr pašlaik jūs runājat par finansējumu tikai 2012. un 2013. gadam, bet kas notiks pēc tam? Nu, kur tad mēs ņemsim šo finansējumu pēc tam? Un visbeidzot, mans um, pēdējais jautājums arī es biju kādā rašā, un starp citu, es no turienes um, nāku. Tur ir pietiekami daudz darbinieku, kā Briskau kungs pareizi sacīja Uh, tomēr tie ir darbi, kas tika uzsākti nelegāli, tur netika veikta paga, pri, priekšespēte, un mēs redzam, ka tā bija ne. Šeit es redzu paziņojumu no 13. oktobra. Motošīmas kungs ir izplatījis šo paziņojumu, un tiek, tur ir teikts, ka sabiedriskās domas izpēta sākas tikai mēneša beigās, un man šeit nāk smiekli. Jūs esat sākuši celtniecības darbus, un pēc tam sabiedrībai jūs jautājat tās viedokli, cik uh, ticami tad iedzīvotājiem tas izskatās. Jūs pašlaik esat saņēmuši komisāra priekrišanu, un ja komisārs saka jā, tad uh, darbi tiek sākti. Bet uh, man ir lielas šaubas par uh, būvdarba atļaujām. Uh, jūs uh, redzat, ka no 2001. līdz 2010. gadam būvniecības izmaksas ir trīskāršojušās, uh, tiek izmantots daudz nelegālā darba spēka, un tas uh, ir problēma, kas jāskata. Dekastīljo kundzei tagad tiek dots vārds. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la. Paldies priekšsādātājiem. Vispirms eh, paldies par eh, šiem paskaidrojumiem un komentāriem. Es pievienojos dažiem no iepriekšējiem runātājiem, un es domāju, ka man tas nav jās, jāpaskaidro. Es koncentrēšos uz to, kas, manuprāt, ļoti labi raksturo programmu un ko jūs arī pats minējāt. Ir acīm redzami, ka ITER projektā ir vadības problēma jau no pašas eh, projekta uzsākšanas. Uh, līdz uh, ekonomisko un organizatorisko aspektu vadībai, uh, kā arī projekta īstenošā. Visur mēs redzam problēmas. Es um, i, ar interesi raugos arī nākotnē, jo mēs redzam, ka pārvaldības jomā ir uh, bijušas neveiksmes un um, mēs redzam, ka valde nemaz nav pamanījusi, ka mēs uh, nepārtraukti atkāpjamies no paredzētajiem termiņiem. Es domāju, ka valdē šeit vajadzētu būt tai, kas uh, sāk zvanīt trauksmes zvanu un uh, spēr nepieciešamos soļus, lai situāciju labotu. Tā tas funkcionē visos, visās firmās, visos uzņēmumus, bet šeit tā tas nav noticis. Es uh, atbalstu šo projektu, jo tas ir svarīgs un ļoti interesants projekts. Tomēr, ja tas nevirzās uz priekšu un ja šis projekts nedarbojas, tad man būs grūti pārliecināt kolēģis par pretējo, uh, tos kolēģis, kuriem ir iebildumi pret to. Pašlaik mēs redzam, ka vairākās jomās tiek veikta savu veidu inventarizācija, un tāpēc mans jautājums ir sekojošs, kā jūs mēģināsiet risināt situāciju, ka pārvaldības struktūras atbalstās, balstās uz zināmiem instrumentiem, kas būtībā arī radījuši šo problēmu. Dārgie kolēģi, saka priekšsādātājs, es pašlaik pārtraukšu jautājumu uzklausīšanu, lai Žonžana kungs varētu atbildēt. Mēs dzirdējām daudzus ļoti svarīgus jautājumus, un uz tiem ir jāsaņem atbildes. Tāpēc es ceru, ka jūs uh, sapratīsiet, ka mēs dosim uh, viņam iespēju atbildēt, jo nav jēgas uh, uzklausīt daudz jautājumu, un pēc tam ne, ne, nebūs laika atbildēm. Dod vārdu Žonžana kungam. Paldies, priekšsādātāji. Es um, labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas attiecās uz uh, manu jomu un pārējos uh, jautājumus atstāšu citu kolēģu ziņā par finansējumu. No kurienes tad uh, tiek ņemta šī nauda? Es um, atgriežos pie 2002. Mm, gada budžeta. Tur mēs paredzētos līdzekļus izmantojām. Mēs pie otrās fāzes, respektīvi es šeit runāju par tiem finanšu līdzekļiem, kas netika paņemti no 2010. gada budžeta. Proti, tā ir nauda, kas ir pieejama. Un uh, normālā gadījumā būtu dalībvalstīm jāatgriež uh, kopienas budžetā, jo nav izmantota. Bet um, uh, runājot par šiem rezerves līdzekļiem, kas paredzēti lauksaimniecībai. Mēs kategoriju 1A, kategorijā 1A mēs paredzam šo naudu ITER projektam. Ne, šeit neiet runa par to, ka Eiropas lauksaimniekiem tiek atņemti līdzekļi, tomēr uh, mēs redzam, ka šie līdzekļi, kas bija paredzēti 2010. gada budžetā, ka tie nav izmantoti un pēc tam tie vairs nebūtu pieejami. Tāpēc tas ir steidzams jautājums, kas būtu jāizlem ātri, jo pretējā gadījumā Eiropa šo naudu zaudē. Mums ir šāda iespēja Dažādu iemeslu dēļ lauksaimniecība šogad ir iztērējusi mazāk līdzekļu nekā 2010. gada budžetā bija atvēlēts. Otrakārt. Runājot par šiem 540 miljoniem eiro, mans kolēģis uh, par to pastāstīs uh, sīkāk par to, kas um, ir iespējams septītās ietvaru programmas ietvaros. 540 miljoni eiro salīdzinot ar uh, kopējo budžetu ir ārkārtīgi pieticīga summa. Es domāju, aptuveni 2% punkti viena gada laikā. Protams, ka mums uh, šeit būs jāpieliek uh, pūliņi, tomēr mēs redzam, ka salīdzinoši ar kopējiem skaitļiem uh, manis nosauktie nav tik lieli, un mēs zinām, ka ik gadu budžets šeit pieaug, tas ir paredzēts arī 2013. gada finanšu perspektīvā. Katru gadu ietver programmai paredzēts līdzekļu pieaugums par 1 miljardu eiro. Otrs, otrkārt, kas notiek pēc tad, ja budžeta līdzekļi tiek pārtērēti. 2013. gadā komisija ir izrādījusi izlēmību, un tā ir bijušas eh, milzīgas problēmas ar dalību valstīm, īpaši jūlijā notikušajā padomis sanāksmē. Mēs a, eh, apzināmies, ka mēs nevaram pakārtot visas pārējās politikas jomas ITER projektam. Uh, Tomēr šī ambiciozā projekta dēļ mēs a, nevēlamies a, mazināt ambīcijas citās jomās. Patiesībā tas ir tikai laimīgs gadījums, ka lauksaimniecības budžetā ir atlikusi nauda. Es domāju, ka dalību valstīm mēs varam teikt, ka esam gatavi saņemt š, paredzēt šo naudu lieliem projektiem, tomēr uh, mēs uh, nevaram paļauties uz risinājumu, ka vienmēr šādi budžeta atlikumi būs, tāpēc šai problēmai ir nepieciešams risinājums. ITER gadījumā komisija sācīja, ka kopienas uh, līdzekļi, um, kopienas līdzekļu finansējums pie 1,4 miljardiem eiro at, apstāsies. Un ja uh, Uh, finansējums um, būs nepieciešams vairāk, tad uh, tas notiks uz dalību valstu rēķina. Tādējādi šeit uh, rodas jautājums, vai nebūtu pa, iespējams paredzēt atsevišķas pozīcijas lieliem projektiem, paredzētiem konkrētu summu, kas ir iezīmēta kopienas budžetām. Tātad nākamajā finanšu perspektīvā šāds priekšlikums ir paredzēts. Tik daudz par šo tēmu priekšsādātāju. Es gribēju vēlreiz uzsvērt, cik svarīgi pašlaik ir atrast ilgspējīgu risinājumu un atrast šos 1,4 miljārdus izpētes procedūrā. Es priecājos, ka dzirdēt, ka padome ir um, kļuvusi nedaudz elastīgāka šajā jautājumā. Jo es negribēju, lai mēs padomē būtu spiesti vēlreiz sākt runāt par kategoriju 1A. Es domāju, ja to var atbalstīt parlaments un komisija, tad šajos apstākļos šis ir vienīgais veids, kā turpināt um, ITER projektu izvirzītajos termiņos. Uh, Liels paldies par atbildēm un došu vārdu pārējiem kolēģiem atbildēt uz jautājumiem. Jā, liels paldies. No savas puses mēs atbildēsim uz pārējiem jautājumiem. Vispirms es gribēju uzsvērt, cik ļoti mēs vērtējam atbalstu, kuru jūs esat izrādījuši ITER projektam. Tas patiešām ir projekts, kuru mēs nevaram atļauties neveikt. Mums ir jāpēta ITER pieeja, ja ne mums eh, nākotnē nāksies saskarties ar milzīgām problēmām ar eh, energopiegādēm, un eh, tas neļaus izpildīt CO2 izmešu mērķus, kurus mēs esam sev nosprauduši. Protams, gribu teikt šīs komitejas locekļiem, ka šis ir riskants projekts, bet visi izpētes projekti, visi zinātnes projekti ir riskanti. Uh, Jebkurā gadījumā mēs nevaram atļauties to zaudēt, jo spēles ir likta arī mūsu uzticamība starptautiskajā līmenī. Mēs esam uzņēmušies saistības, mēs um, esam uzņēmušies vadību par šo projektu sadarbībā ar citiem partneriem visā pasaulē, un uh, mēs zinām, cik uh, svarīgs ir šis projekts starptautiskajā arēnā. Mans kolēģis Žons Žons um, jau paskaidroja, cik uh, svarīgi ir atrast 1,4 miljardus eiro, bet, protams, ne uz citu programmu rēķinu. Daudz jūs to teicāt, un arī mēs paši to uzsvērām. Ietver programma šeit varētu tikt izmantota, un uh, mēs redzam, ka no ietver programmas ir paredzēts ņemt 60 miljonus eiro. Šī summa ir saprātīga. Eh, kas tad eh, īsti eh, notiks? Es kā jaunais ģenerāldirektors mēģināšu par katru cenu izvairīties no izmaksu palielināšanās. Kopš savas nozīmēšanas jūlijā es esmu strādājis ar šo problēmu, un mēs esam spēruši jau drastiskus soļus, uh, mainot uh, starptautiskās uh, ITER organizācijas organisko struktūru un um, Fusion for Energy aģentūras uh, struktūru Barcelonā. Mums ir nepieciešams nozīmēt īstos uh, cilvēkus uh, šim darbam. Uh, turklāt tie nav cilvēki, kuriem ir labs politiskais CV, bet uh, kuriem ir uh, labas zināšanas, lai vadītu tādu projektu kā ITER. Mēs varam apsolīt, ka šie cilvēki ir nominēti uh, iecelti viņu kompetences dēļ. Tātad es pašlaik varu teikt, ka mēs jau tagad esam spēruši soļus, lai uzlabot pārvaldību un iegrožot izmaksas. Mēs uh, vakardien šo izplatījām jums kā darba dokumentu. Es atvainojos, kas notika tik vēlu, bet tad, kad jūs varēsiet uh, ar to iepazīties, es esmu gatavs vēlreiz ar jums runāt Un uh, šajā sanāksmē es uh, vienkārši gribēju parādīt, ka mēs uh, nākam ne tikai prasīt papildu finansējumu, bet mēs piedāvājam arī risinājums tajā skaitā izmaksu ierobežošanai un pārvaldībai. Mans ieteikums, tas gan vairāk adresēts nevis jums, bet dalību valstīm, uh, mums ir jāparāda, ka mēs esam parādījuši pirmos efektīvos iz, izmaksu ietaupījumus Un, uh, ja padome saka, ka jūs esat kaut ko ietaupījuši, jums droši vien būs nepieciešams mazāk naudas, bet mums ir jāprot paskaidrot, ka tas ir pilnīgi nerealistisks veids. Mēs uh, darām visu, lai turpinātu projektus, mēs uh, darām visu, lai iegrožotu izmaksas un lai atrisinātu pastāvošās problēmas tuvāko gadu laikā Mums ir nepieciešams jūsu politiskais atbalsts, lai nākamajos gados saņemt 1,4 miljārdu eiro finansai. Mēs nevaram atļauties, ka šis projekts izgāžas, jo uz spēles ir likta mūsu starptautiskā reputācija, kā arī enerģijas piegāžu drošība Eiropā. Paldies! Es pateicos, Brisko kungs, vai arī jūs vēlaties kaut ko piebilst? tad uh, lūdzu. Jā, es arī varu atbildēt. Paldies priekšsādātāji. Šeit izskanēja komentārs par to, vai mēs esam gatavi aiziet. Varbūt uh, tas, uh, tā bija, tas bija pārpratums, bet uh, es vēlētos paskaidrot, ka ITER virzās uz priekšu jebkurā gadījumā. Mēs esam sākuši celtniecības fāzi un mēs esam gatavi turpināt šo darbu mēs esam izlēmuši par labu izmaiņām, mēs esam sākuši veikt šīs izmaiņas, un iespējams, ka būs nepieciešami seši mēneši vai vairāk, līdz uh, tās tiks pabeigtas. Tomēr es jums apsolu, ka mēs ejam pareizajā virzienā, runājot par izmaksu garantijām. Un uh, par to, lai mums otrais nebūtu jāatgriežas pie šī jautājuma, es jums varu šobrīd apsolīt, ka ņemot vērā to, ko es uh, varu ietekmēt šajā projektā, nekādu garantiju nevar būt. Pašlaik ir pagājuši gandrīz divi gadi kopš uh, šīs uh, jaunās izmakstāmas ir parādījušās un kopš uh, tā laika tās ir pārbaudījušas vairākas neatkarīgu ekspertu grupas, tāpēc es domāju, ka šie skaitļi ir pietiekami uzticami Kopš tā laika, kā jau minēju, ir pagājuši gandrīz divi gadi, un mēs neesam piedzīvojuši liels pārsteigums. Mēs joprojām dzīvojam uh, aptuveni šo vērtējumu ietvaros. Es divu, trīs uh, gadu laikā mums nācās piedzīvot uh, ļoti daudz pār, pārsteigums. Tie bija pirmie gadi, kur daudz kas nebija paredzēts. Tomēr pēc uh, Šīm tāmēm eh, mums eh, nav bijis liela pārsteiguma. Treškārt, eh, šajā aspektā mēs pašlaik noslēdzam apjomīgus līgumus un mēs rūpīgi uzmanām cenas. Mēs salīdzinām cenas ar budžetu un mūsu izmaksu vērtējumiem. Līdz šim mēs esam gūši pozitīvu pieredzi. Uh, mūsu parakstītie līgumi parasti ir par mazākām summām nekā bija budžeta projektā. Mēs uh, domājam, ka varbūt šie izmaksu vērtējumi, izmaksu tāmas varētu būt pat nedaudz lielas, bet es negribētu tam pielikt, uh, likt pārāk lielu uzsvaru. Mēs esam panākuši budžeta ietaupījumus uh, pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Uh, toreiz, eh, tad, kad eh, mums eh, bija 600 miljonu samazinājums, un mēs at, mēs likvidējām gandrīz visas uh, ilgstošās kategorijas. Tomēr ir jāņem vērā, ka šāda izmēra projektam ir nepieciešams rezerves neparedzētiem gadījumiem, uh, Un šie līgumi, ko es minēju, ko mēs esam noslēguši pēdējo mēnešu laikā, nākotnē varētu iegūt pretēju tendenci. Mums būtu, ir, mums būtu jāparedz rezerves neparedzētiem gadījumiem. Tādas ir manas ambīcijas. Mēs vēlētos mūsu ietaupījumus novirzīt uzkrājumos neparedzētiem gadījumiem pirms nākam runāt pie jums atkal. Un kas attiecās uz jaudām un uh, daudzām citām lietām, es domāju, ka uh, to lielā mērā nodrošinās uh, projekta menedžments, kuru mēs pašlaik iedibinām. Tas uh, parādīs pro, projekta progresu. Mēs uh, varēsim novērtēt, vai esam pab pabeiguši darbu, kā tas ir bijis paredzēts un paredzēto izmaksu ietveros. Mēs a, turpmāk izmantosim šādas pārbaudas, un tas nozīmē, ka a, mums vairs nenāksies a, dzīvot neziņas tumsā. Un visbeidzot par celtniecību Kādarašā Mēs nesam šeit sazinājušies ar Francijas iestādēm, to dara starptautiskā pārvaldība. Tomēr es nezinu ne par kādām nelik nelikumīgām mums visām ēkām, kuras mēs esam uzcēluši, ir saņemtas būvatļaujas. Bet vai tur ir kādas papildus lietas, es varbūt vēlāk par to labprāt uzzinātu vairāk. Paldies! Uh, Odīkungs lūdzu, beidzot mēs debatējam gan ar padomas, gan ar komisijas pārstāvjiem šajā komitejā. Es gribu teikt sekojošo par ITER un tātad pirmais šī tehnoloģija par to, ar, ar to tika izdarīti izmēģinājumi, un ūdeņraža atomi rada sintēzi, un nepaliek nekādu atkritumu, ko būtu nepieciešams kaut kur apglabāt. Uh, bet mēs pārāk maz tomēr runājam par šī projekta pasaules eh, dimensiju. Jau 1985. gadā Gorbačovs runāja par to, un Ķīna un Japāna un citas Āzijas valstis uh, uh, ir daudz aktīvāk jāiesaist šajā sadarbībā. Piemēram, jāpīzmanto iespējas, ko var piedāvāt studentiem tālmācības ceļā uh, piedalīties šajā projektā. Laiki, protams, nav uh, tie vieglākie, bet mēs izstrādājam mūsu pašu pozīciju lauksaimniecībā vai citās pētniecības programmā ja mums ir 140 miljārdu budžets, tad viens miljons vai divi miljārdi kaut kur jau pāri paliek, vai pieci miljārdi kā investīciju fonds. Vienmēr notiek tā, ka līdzekļi paliek pāri un tos ir jāizmanto šim projektam. Un ir jāizmanto visas iespējas. Šeit pavaras lielas iespējas investīcijām. Un gan Galileo projekts, gan ITER, gan arī um, ātrā satiksmes vilcieni, tie visi ir projekti, kur Eiropai ir jāveic investīcijas. Un ITER šeit ir uh, tāda prioritāra loma. Uh, Un Barozo kungs jau ir teicis, ka komisija varētu kāpināt savus pūliņus tieši inženierijas attīstībā. Un tieši šādi projekti ir īstais veids, kā akt aktivizēt savu ieguldījumu. Un, protams, ka tas ir jāņem vērā arī plānojot finanšu līdzekļus turpmāk. Paldies! Trautmanes kundze, lūdzu! Paldies, priekšēdētāji! Tagad daudz jautājumu bija tieši par budžetu, bet es gribētu teikt tikai vienu lietu. Nekas nevar būt ļaunāk, kā tad, ja nepārtraukti uh, finanšu jautājumi neļauj īstenot uh, kaut ko, ko mēs esam iecerējuši, vai notiek pārpratumi un pro projekti netiek vadīti. Uh, tā kā to varētu darīt. Ir nepieciešami pašu, mums nepieciešami pašu līdzekļi, nevis no kāda rezerves fonda vai, vai kādiem atlikumiem vai rezervēm. Jautājums ir, kādā līmenī mēs gribam izmantot nodokļu maksātāju līdzekļus. Piemēram, runājot ar piena uh, ar lauksaimniekiem vai citiem lauksaimniecības sektoru pārstāvjiem. Nu, kā jūs gribat viņiem paskaidrot, ka šie līdzekļi, kas palika lauksaimniecībai pāri, tiek izmantoti uh, lietās, kurās nu, rezultāti ir tādi novēloti vai, vai tiek izmantoti uh, tādām kā rezervēm, bet vēl. Un runājot par šiem neparedzētajiem izdevumiem, kāda īsti ir mūsu stratēģija, vai tā ir gana ambicioza tieši ekonomikas attīstībai, vai šī nebūtu lieliska izdevība, uh, nevis vienkārši kaut ko savākt drupačus, bet noteikt precīzi, kāda rezerve ir paredzēta. Ja jūs vēlaties 1,4 miljārdus, tad tas arī ir mērķis, jo nav pareizi mēģināt kaut ko sagrābstīt no vienas kategorijas un no citas un skatīties, kur kaut kas ir ietaupīts varbūt. būt un tad uz to pretendēt. Mums ir vajadzīga, vajadzīgs atbalsts un piekrišana no padomas puses, turklāt vienojoties ar parlamentu, ka šim nolūkam komisija var izmantot tieši šim mērķim atvēlētos līdzekļus. Un ir vajadzīgi priekšlikumi arī no komisijas puses, cik tālu mēs varam plānot, uh, izdevumus nākamajā gadā. Protams, ņemot vērā arī to, kas notiek ekonomikā, to, kas ir vajadzīgs lauksaimniecībai. Un noslēgumā es gribētu vēl pateikt, Japāna veic investīcijas pētniecībā, arī ASV visi veic investīcijas inovācijās, pat ķīnieši, kas tāpat uh, uh ir jau mūs pārspējuši zaļās tehnoloģijas jomā. Piemēram, Galileo, cik daudz laika pagāja, līdz mēs nonācām pie risinājuma. Mums tiešām projekta pārvaldībā ir beidzot um, jānonāk pie vīzijas un ir jābūt uh, atbildīgajam tādam, kas tiešām savu atbildību arī uzņemās. Uh, un šo projektu vada, turklāt, kam ir pārskats par visu ainu kopumā. Turklāt ir jāsadarbojas ar parlamentu un gan padomu un komisiju, un tikai tādā veidā šis projekts var sekmīgi īstenoties. Paldies! Tomasa kungs, Turmes kungs. Man ir trīs jautājumi kungam un viens jautājums Beļģijas prezidentūrai. Sākšu ar to. Ja es esmu pareizi informēts, tad padomē notiek diskusija par um, likumdošanas uh, nu, tiesisko pamatu, kā šo projektu īstenot. Un es pareizi saprotu, ka padome nevēlas piekrist juridiskā pamata izveidei, bet vēlas izmantot 312. panta iespējas, kas paredz vienprātību. Varbūt Beļģijas prezidentūra var man šeit paskaidrot, kas īsti ir ar juridisko pamatu. Tagad par izmaksām. Jūs sacījāt, ka esat uh, atjaunojuši izmaksu aprēķinus, uh, Vai jūs varētu sniegt dažas detaļas par, par regulārajām izmaksām uh, darbības nodrošināšanai šim reaktoram? Jo Šīs izmaksas tika fiksētas 2001. gadā, un mēs neesam redzējuši dokumentu, kā šīs izmaksas ir attīstījušās līdz šai dienai. Visas pārējās izmaksas investīcijām ir pilnīgi pārsniegušas viss, eh, visas eh, fantāzijas robežas, bet 2001. gadā bija vienošanās par izmaksām uh, reaktoru darbības nodrošināšanai un arī demontāžai. Lūdzu, vai ir iespējams iepazīties ar šo informāciju, jo pretējā gadījumā nav nodrošināta caurskatāmība. Un mums tomēr ir vajadzīga informācija. Vēl viens jautājums par. Jūs sacījāt, ka šis projekts ir tāds, bez kura iztikt nevar. Un, ja es esmu pareizi informēts, tad itre, iter šobrīd ir tādā pētniecības posmā. Un pēc vairākiem gadu desmitiem būs nākamais demonstrēšanas reaktors, un tas atradīsies nevis Eiropā, bet Japānā. Uh, un, un tikai, ja šis demonstrēšanas reaktors darbosies sekmīgi, tikai tad tiks domāts par komerciālo pielietojumu. Vai es maldos teikdams? 2090. vai 2100. gadā mēs neredzēsim nekādu komerciālo izmantojumu šādam reaktoram. Un, ja tiešām tā tas ir paredzēts, es gribētu arī atsaukties uz Odīkunga teikto. Odīkungs, vai jūs mani dzirdat? Es atbildu jums. Mēs atbalstām zinātni, bet ja es gribu atrisināt globālo energo krīzi un tikt galā ar klimata pārmaiņām, uh, tad eh, man jājautā, vai kāds ir aprēķinājis šie 50 miljārdi plus 3000 zinātnieku, kas strādā, nu, vai šī nauda, kas ir nepieciešama eh, šim vienam eh, kodolsintēzes reaktoram, vai to varētu izmantot starptautiskiem projektiem, uh, um, tādiem tādu dzinēju izstrādēju, kas nerada izmešus vai um, tādu mājokļu celtniecībai, kuru energo izmaksas ir nulle. Vai šeit mēs, uh, vai, vai šeit nav labākas iespējas? Runājot par eiro obligācijām, ko sacīja Trautmanis kundze, tas viss ir ļoti labi, bet investējot uh, liederīgos projektos, piemēram, mājokļu celtniecībā vai citur, jūs, jums vienmēr būs arī atdeve no investīcijām, bet šeit runājot par šo kodolsintēzes reaktoru, nu jūs nekādu atdevi no līdzekļiem uh, ne, nesaņemsiet, līdzekļi nenāks atpakaļ, nebūs finanšu atdeves. Un Ja jūs gribat šo eiro obligāciju ideju attīstīt, es varu tikai pateikt, ka finansējot ITER ar eiro obligācijām, jūs pilnībā, pilnībā sagrausiet šo jauko ideju, kas ir šo eiro obligāciju pamatā. Es eh, ļoti esmu augstās domās par eiro obligācijām, bet šeit jābūt ļoti uzmanīgiem. Kristians Ēlers lūdzu. Es gribētu um, piefiksēt mūsu komitejas viedokli, varbūt, ko mēs varētu ņemt vērā diskusijās par budžetu. Manuprāt, dalību valstis Eh, nerīkojas atbildīgi finanšu diskusijā, proti reducējot eh, šī projekta izmaksas par vairāk nekā miljārdu eiro. Mm, šeit nevar runāt par līdzekļu ietaupījumu, tas vienkārši ir tāds triks, ko var izdarīt ar bilanci. Un otrs, varbūt Grostētas kundze mani nesapratīs pareizi, uh, ne, nu, nav jau runa par to, ka nauda tiek izlietota nepareizi. Un otrkārt, es gribētu piefiksēt, ka šodien mēs skaidri esam norādījuši, ka piešķirot līdzekļus no budžeta konsolidācijas procedūras m, mm, ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kāda būs projekta turpmākā pārvaldes struktūra, lai mēs varētu uh, raudzīties, kāda šī struktūra izskatīsies internacionālā um, arēnā. Un te vajadzētu tiešām rakstisku informāciju par to visu. Trešais jautājums arī to uzdeva Jordāns Siseličs kungs, uz to netika atbildēts. Kā tad īsti būs ģenerāla direktorāta pārvaldes struktūra? Kāda tā būs? kam būs kāda atbildība un par kādiem jautājumiem, kā tiks piešķirti mandāti, vai tiks piesaistīti speciālisti no ārpuses, un kā var to visu pamatot, ņemot vērā, ka izmaksas jau vairs uh, nav pārskatāmas, un pieaugums ir ļoti liels. Un vēl kas ir būtiski, izpildu komitejas nodalīšana un divu struktūru izveidošana. Viena tātad atbild par uh, iepirkumu un otra ir uzraudzības komiteja. Šis solis ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu sekmīgu darbu, darbību. Un vēl par intelektuālo higienu Turmeskunga gadījumā, protams, ir ļoti pareizi, uh, kādas ir oportunisma izmaksas Uh, no kā mums būs jāatsakās citos sektoros, ja mēs finansēsim šeit. Bet mēs ceram, ka šajā gadījumā, 2050. gadā, mēs šādā veidā iegūsim jau 50% no vajadzīgās enerģijas. Mēs investējam nākotnē, tāpēc uh, tas ir pilnīgi pamatoti. Uh, un tas ir līdzvērtīgs solis kā investīcijas atjaunīgajās enerģijās. Un jūs taču zināt, kā mēs varam atrisināt klimata pārmaiņas. Mums ir vajadzīgas kodola elektrostacijas un, un mums nu, kopumā tad var teikt, ka diskusija nav īsti nopietna, bet jautājums par oportunisma izmaksām ir saistīts ar budžetu. Politiskā ziņā komisijai mums ir jāpasaka, kā tā grib risināt jautājumu ar papildus izmaksām. Oh nevar paredzēt iespējas, ka komisija katru reizi, kad pieaug izmaksas, meklē līdzekļus eh, septītajā ietvaru programmā vai kādā citā. Paldies! Es centīšos tagad pamazām noslēgt šo diskusiju, pievēršoties satura jautājumiem, nevis politiskām lietām. Um, indeed, a... Liels paldies, patiešām tas ir. Um milzīgs projekts, un es arī pieminēju, ka tas ir riskants projekts, tomēr tā ir iespēja, kura mums ir jāpēta. Domāt, ka atjaunīgie enerģijas resursi ir risinājums un ka tas varēs mūs nodrošināt ar elektroenerģiju nākotnē, ir um, nepareizs priekšstats. Es uh, domāju, ka tas absolūti nav realistisks. Uh, Un es domāju, ka alternatīva ir kodoltermiskā sintēze, kas atrisinās daudzas problēmas daudz iemeslu dēļ. Uh, kodoltermiskā sintēze, jeb ITER projekts, ir projekts, kas mums ir jāpēta un ceļš, kas mums ir jāiet. Otrakārt, patiešām nākotnē mums uh, vajadzētu izvairīties no tā, ka tad, kad mēs runājam par tādiem lieliem projektiem kā ITER vai Galileo, uh, par to budžetiem, ka mēs um, ņemam naudu no ietver programmas vai citām politikām, bet ja jūs paraugāties uz budžetu, uh, komisija nākotnē paredz atsevišķu izdalītu budžeta kategoriju lielajiem projektiem, un es domāju, tas būtu ik viena interesēs, ja nākamajā daudzgada finanšu schēmā mums būtu paredzēta atsevišķa budžeta kategorija lieliem projektiem. Tas uh, būtu arī fiksēts uh, kopienas ieguldījums, nevis uh, tikai kāds procents. Treškārt runājot par starptautisko sadarbību, īpaši ar Ķīnu, protams, ka mums ir ārkārtīgi daudz kontaktu ar starptautiskiem partneriem, un mēs esam apņēmušies motivēt starptautiskos partnerus, palielināt savas saistības un raudzīties, vai viņi nevar sniegt lielāku ieguldījumu. Tomēr uh, ir skaidrs, ka Eiropa ir jāapzinās arī savas saistības attiecībā uz uh, šo projektu. Mums ir nepieciešams ātri atrast 1,4 miljardus eiro, jo visi starptautiskie partneri, ieskaitot jūs pieminētos ķīniešus, mums jautā, vai Eiropa vēlas uh, iesaistīties šajā projektā, vai tā vēlas uzņemties saistības kad mēs ejam pie starptautiskiem partneriem, ieskaitot arī Brazīliju, un uh, lūdzam viņus palielināt ieguldījumus, mums būtu jātiek skaidrībā par šo jautājumu. Un kas attiecās uz pārvaldību un atbildību komisijas iekšienē, mūsu ģenerāla direktorātā ir brīnišķīga komanda, kas strādā ar ITER projektu, tie ir kompetenti cilvēki, un mēs vienmēr pārliecināmies, ka viņiem uh, ka viņi saņem nepieciešamo apmācību un zināšanas, pieņemot uh, jaunus cilvēkus darbā, lai nodrošinātu mūsu atbildību. Tas pats, uh, protams, attiecās uz aģentūru Fusion for Energy, kur mums ir ļoti ciešs kontakts ar Brosko kungu, lai nodrošinātu, to, uh, lai nodrošinātu labu projektu pārvaldību. Varbūt jūs varētu pašlaik pastāstīt par ilgtermiņu budžeta jautājumiem one after another. Now Mr. Briscoe. Viens pēc otra, pašlaik Briscoe kungs. From... Jūs izmantojāt uh, savu laiku jau pašā sākumā. Jūs jautājāt par um, uzturēšanas izmaksām un uh, komisijas izmaksām. Uh, protams, ka šī, šīs tāmes uh, kopš sākotnējiem aprēķiniem 2001. gadā atšķiras Tomēr pašlaik mēs a, nevaram būt pārliecināti, ka tās būs tikpat svārstīgas kā būvniecības izmaksas. Būvniecības fāze ITER ir visšaubīgākā. Mēs, a, mums jāņem vērā elektrības izmaksas, lai darbinātu mašīnas, kad mēs runājam par operatīvo, a, par uzturēšanas izmaksām, un tas nav tik svārstīgi. Uh, kad pirms desmit gadiem mēs uzdevām jautājumus par radioaktīvajiem atkritumiem, par to apjomu un uzglabāšanas izmaksām, tad mēs noteicām jaunas standarts kodoltermiskajai sintēzē. Es zinu, ka tie ir mainījušies, bet mēs varam paraudzīties uz to vēlreiz. Tāda pašlaik ir situācija. Un uh, otrkārt par to, par padomes lēmumu. Padomes uh, lēmums uzliek par pienākumu samazināt um, izmaksas par 600 miljoniem eiro, bet tā neko nesaka par to, kā to izdarīt. Uh, mēs uh, varam tikai likvidēt uzturēšanu, saglabāšanas izmaksas un mēģināt ierobežot izdevumus. Liels paldies! Un vēl viens jautājums, uh, Klauda Tomas jautājums padomē. Varbūt jūs to varat atbildēt. Um, Lēni. Uh, vispirms mēs atbildēsim uz jautājumu. Es lūdzu jūs saprat, mēs sākam laicīgi un citi kolēģi atkal vēlas, lai uzklausīsim, kas saistīta ar akmeņogliem, sāktos tā, laicīgi. Tāpēc lūdzu īsi. Paldies par jautājumu, kas attiecās uz finansēm un. Uh, jautājumu par tiesisko pamatu. Lisabonas līgumā jeb starp institucionālā nolīgumā. Prezidentūra apzinās šo jautājumu nopietnību. Mums uh, skaidrība tiks sniegt pēc pēc kāda neilga laika, bet mums ir jābūt visai uzmanīgiem, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Skaidrs, eh, vairāk mēs nevaram sagaidīt, vai kāds jautājums vēl pietrūkst, kad mēs drīkstam rēķināties ar to, uh, Kad mēs varam sagaidīt uh, pirmo saprātīgo komerciālo pielu, uh, pielietojumu, mēs redzam, ka ITER ir tikai teoretisks sākums, mums ir nepieciešams demo reaktors un tā tālāk. Kā jūs uzskatāt, ka mēs varētu redzēt uh, taustāms rezultāts? Jā, paldies. Um, ITER ir uh, uz, uz um, kritiskā ceļa kodoltermiskās sintēzes izstrādē, un pašlaik mēs gaidam izšķirīgos rezultātus, kas varētu tikt saņemti 2020. gados, tad, kad uh, tiks iedarbināts pirmais uh, reaktors. Ja šie rezultāti būs labi, 2020. gadu beigās varētu tikt iesaldēta demo teorētiskā izstrāde un varētu tikt sākta praktiskā celtniecība. Mēs uh, varētu gūt uh, labākus rezultātus, ja mūsu mēģinājumi būtu agresīvāki. Bet es domāju, ka līdz 2040. gadam demo reaktors jau tiks darbināts. Uh, Es īsti nevaru pateikt, vai būs tikai viens demo reaktors. Ja rezultāti būs labi, tad uh, puses varētu sadalīties. Tur varētu veidoties atsevišķas grupas, piemēram, Krievija un Ķīna, kas lai to zina. Mēs uh, zi uh, domājam, ka 2004. gadā varētu darboties jau vairāki demo reaktori un pieaugt arī komerciālā izmantošana. Protams, ka mēs runājam par gadsimtu otro pusi, tomēr uh, mēs balstāmies uz uh, ekonomikas ekspertu prognozēm, kas um, ir um, jau gadsimta sākumā paredzējuši šādu attīstības ceļu. Paldies par sniegtajām atbildēm, paldies par jūsu klātbūtni šeit, un tā nav pēdējā reize, kad mēs apskatām šo jautājumu, bet tagad mums, nu gan šis jautājums ir jāpabeidz. Lūdzu, jūs sapratni, mēs esam apskatījuši šo tēmu es būtu pateicīgs kolēģiem, ja mēs visi vienmēr būtu precīzi laikā, tad mēs varētu precīzi sākt sēdi un precīzi to arī beigt. Liels paldies visiem, un tagad es lūdzu ierasties mūsu viesu šeit uh, uz paaugstinājumu, lai mēs varam pāriet pie nākošā punkta. We want to start so early as possible. If it's, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, vēlamies sākt darbu. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, šī tēma ir ļoti svarīga. M mēs esam uzaicinājuši viesus un ir klāt arī daudz kolēģi, kur vēlās visu dzirdēt, un tāpēc aicinu izmantot laiku, uzsākt sarunas. Es vēlētos īpaši pateikties Elerkungam, kurš ierosināja diskutēt par šo tēmu. Esmu jums ļoti pateicīgs. Dāmas un kungi, kur šeit ir tribīne, ja jūs varētu pēc iespējas īsākā laikā sniegt atbildes uz jautājumiem, kas attiecās uz Voting for Poland un Energy Mix. Lielāki ievadas nesniegšu, mums vajadzētu ātrāk uzsākt. Pirmais runātājs ir Pikača kungs. Ceru, ka izrunāju jūs vārdu pareizi. Viņš ir Vatenfā Polanda izpildektors un Otīro tehnoloģiju platformas komitejas priekšsēdētājs. Mēs Laipni aicinām visus kolēģus un uh, visus ekspertus došu vārdu jums. Much, paldies, priekšsādātāja kungs. Uh, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, paldies, ka esat ielūguši mani uz šo semināru un es esmu pagodināts šodien būt šeit. Un uh, ielūguši mani uzstāties. Es runāšu poļu valodām. Šanovņi paņstvo. W Europie do produkcji energii elektrycznej stosuje się głównie sādātāji, koļu enerģija. Uh, enerģija Eiropā tiek iegūta galvenokārt no četriem avotiem no gāzes, kas uh, Eiropas Savienībā galvenokārt tika importēta un ir saistīta ar politiskiem aspektiem, atjaunīgajām enerģijām, uh, bet tās nav stabilas, un mums ir nepieciešama papildu enerģijas avot, kā arī kodola reakcijas, kodola reaktori, kas nevienmēr tiek plaši akceptēti, un ceturkārt no oglēm, kas arī būs šīs dienas tēma, un mans, mana priekšnesuma galvenais saturs. I są większe niż łączne zasoby innych. Un Jūs un šie resursi ir lielāki nekā citām, eh, en, citiem enerģijas avotiem. Mums, eh, mēs varam palūkoties uz citām ekonomikām, lielām ekonomikām, eh, Ķīni, Ķīnu, ASV, kur šī enerģija ir ļoti svarīga, un ļoti liela daļa enerģijas pasaulē nāk tieši no akmeņogliem un brūnajām oglēm. Eiropas Savienībā šī vērtība ir tikai 28% ar tendenci kristies. Tomēr ir vairākas dalībvalstis, kuras ir, kuru atkarība no oglēm ir virs vidusmēra. Enerģijas e, ekonomikā ogļu izmantošana var um, novest pie ļoti stabils eh, enerģijas iegūs. Un līdz ar to mēs varam tomēr lūkoties uz to, ka mēs iegūstam enerģijas arī no citiem avotiem, tīpaši no atjaunojumās enerģijas avotiem. Mēs varam savu galveno uzsvaru no enerģijas ieguves avotiem nedaudz mainīt. Uh, riski arī ir pastāv, bet jāuzsver, ka ogles ir lēts enerģijas ieguvs avots, kuru var izmantot visā pasaulē. Un ja ogles, ogļu enerģijas daļa pamazināsies, tad līdz ar to cenas paaugstināsies ogļu izmantošana neizslēdz to, ka var izmantot arī atjaunojamo enerģiju. Tas attiecās arī uz spēkstacijām. Visiem enerģijas avotiem ir savas priekšrocības un mīnusi. Un Eiropas ražotāji un patērētāji vēlas līdzsvarotu uh, enerģijas ieguvi. Tikai tad, ja saprātīgi tiks ie, izmantota šī uh, Eh, enerģija mm, tā nepaliks pārāk eh, dārga. Oglēm ir ļoti daudz priekšrocību, tā ir viegli iegūstam, tā ir diezgan lēta, bet ir arī mīnusi, jo, mīnusi, jo ogles sadedzinot eh, rodas CO2, un mēs vēlamies CO2 samazināt. Eiropas Savienība grib kļūt pat par pionieri tad, ja runa ir par klimata mērķiem. No otras puses mums jāplūkojas arī uz attīstības valstīm. Tam nepieciešama enerģija pieprasījums augs. Un arī fosilie enerģiju avoti tiks izmantot ar vienu vairāk. Tas attiecās gan uz oglēm, gan arī uz citu. Mums jādara viss, lai ogļu sadedzināšana nekaitētu enerģijas mērķiem. Un jārūpēs par to, lai ogļu izmantošana tiktu aizstāta ar citu enerģijas veidu izmantošanu, īpaši atjaunamo enerģijas veidu. Daudz projekti tiek apstādināti, un, manuprāt, līdz ar to varēs, līdz ar to samazināsies enerģijas aprūpas stabilitāte. Uh, un mums nebūs stabila sistēma enerģo, energo apgādē Eiropā. Problēma, kas saistīta ar vīdi, nav tikai oglas, bet galvenokārt tas ir, tas ir CO2, kas kā to varētu samazināt. Pirmkārt, uzlabojot enerģijas produktivitāti produktu Nu, enerģijas ražošanas efektivitāti. Un ar to ir saistīta arī enerģijas ieguve. Gribu pieminēt vairākas lietas. Enerģijas ražošana visā pasaulē um, mm, notiek tā, ka viena trešdaļa no nepieciešamās enerģijas tiek iegūta no oglēm tātad iegūstamā enerģija eh, apstrādes laikā samazinās un pie patērētēm nonāk vēl mazāka, vēl mazāka daļa. Mēs eh, varam pateikt to, ka ja mēs visā pasaulē visus eh, ja mēs efektīvāk strādātu, tad mums būtu nepieciešama par trešdaļu mazāk ogles un līdz ar to izplūstu arī mazāk CO2. Tātad mums ir jāveicina efektivitāte. Un otrā iespēja ir tāda, ka uh, e, biomās tiek sadedzināta, ogles tiek aizstāts, aizstāts ar biomasu, līdz ar to arī tiek uh, reducēta CO2 izplūde. Bet Bet mums jāpadomā arī par uh, siltuma ieguvi. Šeit um, runa varētu būt par 90%. Iepriekšējā gadā tika iegūtas um, 200 tūkstoši un vairāk teravat stundas. Gribu pieminēt šeit arī īpaši Austriju, bet uh, vislielāko uh, ierobežojumu CO2 varam iegūt ar CCS. Mums ir jāpadomā par uh, to, kāda ir situācija tradicionālām ku, eh, ogļu um, o, apstrādes um, fabrikām. Mēs zinām, ka daudz kur jau darbojas pirmie pilotu projekti. Un kas attiecās uz ceļa kārti. Tā ir viena no raksturīgām iespējām attīstībai šiem projektiem. Gribu šeit īpaši pieminēt demo projektu būvi. Un jūs, dāmas un kungi, pieņēmāt noteikumus saistībā ar dēmo. Un tātad šīs vienības, kuras mums jāizmanto, tām ir jāattaisno šī efektivitāte. Tomēr šķiet, ka projekts zināmā mērā ir apstājies jo tiek gan teikts, ka mēs gribam celt šādu demo, gribam veicināt demo projektu, bet nepieciešams atbilstošais atbalsts un nepieciešama arī akceptēšana no ekonomikas puses. Mums jāņem vērā arī finansu krīze. Un eh, šī sarežģītā situācija novedus pie tā, ka investīcijas šajos projektos pēdējos gados tika samazināts. Un CCS projekti, diemžēl, ir uh, šīs tendences dēļ cietuši. Līdz ar to tika uh, kaitēts arī energoefektivitātes stabilitātei. Bet Mm, šeit, eh, protams, ietekme arī klimata izmaiņām. Protams, pastāv neliela iespēja, ka arī um, attīstības valsts varētu izrādīt zinām interesi. Enerģijas avoti. Tad, tad šiem jauniem enerģijas avotiem nepieciešama atbalsts. Mums nepieciešama īstenošana turpmākajos gados. Mums nepieciešams politisks atbalsts, jo runa ir par arī energoapgādes drošību un Eiropas Savienībai, Eiropas pilsoņiem. Tas ir izaicinājums. Tas ir izaicinājums arī ekonomikai un politikai. Ja enerģijas firmas eh, paliks bez atbalsta, tad Daudzām valstīm būs jārēķinās ar problēmām šajā jomā, bet trešām valstīm te varētu būt arī zināma iespēja. Īpaši domām par līdzsvarotu enerģijas apsaimniekošanu, bet mēs ne, bet mums nevajadzētu pār, pārlieku pievērsties tādām enerģijas avotiem, kurus uh, var iegūt ārpus Eiropas Savienības. Uh, valdībām un arī pašvaldībām ir jāspēlē svarīga loma. Un noslēgumā gribu teikt, ka akmeņoglis nākotnē būs būtiska daļa no Eiropas Savienības enerģijas, bet mums uh, Jādomā arī par CO2 samazināšanu, lai tas būtu iespējams, mums nepieciešama atbilstoši pa, eh, pasākumu, mums nepieciešams atbalsts demo projektiem. Mums jārīkojas ātri ar labu atbilstošu finansālu atbalstu. Es ceru, ka <clears throat> es eh, domāju, ka pašreizies atbalsts vēl nav pietiekošs. Enerģijas firmām ir jāpiedalās šajā projektā ar nelielām izmaksām bet tām ir jāuzņemās saistības īstenot projektus uh, visās fāzēs. Jāpieņem atbilstoši tiesiskie nu, tiesību noteikumi un nepieciešams politiskais atbalsts, lai sabiedrība varētu akceptēt, dot savu akceptu. Un, ja netiks izpildīt visu nosaukumu, CCS Eiropā nebūs, un bez tā e, mūsu ekonomikā nebūs ogles. Un līdz ar to mums būs pati dārgākā enerģija visā pasaulē. Lūkojieties no globālā viedokļa, ja mēs nepierādīsim, ka šīs tehnoloģijas ir konkurētspējīgas cenu ziņā, un ja mēs nepierādīsim, ka mēs varam dedzināt uh, akmeņoglis un brūnās oglis bez emisijām, tad CCS izredzes samazināsies. Un oglis tik dedzināts ārpus Eiropas, vai mēs to gribēsim vai nē. Liels paldies, kā nākošo es aicinu izteikties uh, Pola kungu, kurš ir uh, Kalnrūcniecības un enerģijas ģenerāldirektors. Lūdzu. Muchas gracias. Eh, quisiera. Liels, paldies. Es uh, vēlējos rūpniecības, pētniecības un enerģijas komitejai pateikties par šo ielūgumu un piedalīties diskusijā par enerģijas uh, enerģijas tirgus eh, sadalījumu. Protams, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un to mēs visi atzīstam. Neraugoties uz to, es uh, sniegšu nelielu pārskatu par Eiropas enerģijas kokteili. Mēs uh, redzam, kādas uh, ir šeit tendences un kādi, kāda būs tuvākā attīstība. Man ir jāsaka, ka Eiropa ir ārkārtīgi atkarīga no ārpasaules un nākotnē šis uh, līdzsver trūkums vēl tikai palielināsies. Arī Spānijā ir tāda pati situācija pie mums. Astūrijas uh, reģionā mēs redzam, ka mēs esam atkarīgi par 50% uh, un um, Spānijā pat vēl vairāk. Mēs, mums jāņem vērā, ka enerģija tiek uh, transportēta lielos attālumos, tas, uz, tas uh, prasa slogu no apkārtējās vides. Un ir paredzēti zināmi izņēmumi. Mūsu enerģijas infrastruktūrās ir nepieciešams ieguldīt naudu, un tādās valstīs kā Spānija par to. Tāda, tāda valsts kā Spānija ir eh, enerģētiskā sāla. Tikai apmēram 3% eh, strāvas mēs, eh, elektris, elektrības mēs eksportējam. Uh, Mēs redzam, ka dažādās valstīs un reģionos 2008. gadā pastāvēja ļoti liela neviendabība starp enerģijas sastāvdaļu. Mēs redzam, ka lielākā daļa ka liela daļa enerģijas ražošanas notika koģenerācijas stacijās Astūrijā. 23%, vidēji Eiropā 16% kopējās enerģijas politikas principi pēdējos uh, gados ir ekonomiskā ilgtspēja, draudzīgums attiecībā pret uh, vidi. Un mēs redzam, ka ogles šeit piedzīvo zināmu dinamiku. Tomēr no ogļa, oglēm iegūtā enerģijā, enerģijā jāatbilst diviem kritērijiem Eiropa vēlas vairāk atjaunojumās enerģijas nākotnē, tomēr ar to nav iespējams rēķināties. Tāpēc ir jārunā par energoefektivitātes pasākumiem, par resursu pieejamību, par jaunu infrastruktūru, par tīklu sasaisti, kas ļautu mums samazināt enerģētisko atkarību. Mums ir nepieciešama arī papildus enerģijas uh, nesēji, papildus atjaunojamai enerģijai, un tas savukārt prasa izpēti un uh, zinātnieku darbu. Pētījuma projektus koģenerācijā, enerģijas izmantošanā un tā tālāk. Tāds būtu neliels pārskats par enerģijas avotu sadalījumu un attīstības tendencēm no savienības stratēģiskām pamatnostādnēm izriet, ka enerģijas eh, politikā dažādos līmeņos ir divas galvenās līnijas. Pirmkārt, ilgspējīgos enerģijas attīstība un energoefektivitāte. tiek veicināti pasākumi, lai savienotu elektrotīklus. Tam ir paredzēti 1,75 miljardi eiro Eiropas Savienībā. Draudzīgums videi un ilgtspējība rada rīcības, rada attīstības modeļus, kur tiek mazāk izmantota fosilā enerģija, lai samazinātu CO2 izmešu apjomu. Un uh, notiek attīstība, lai uzglabātu CO2, uh, CO2 kas ir radies ražošanas procesām. Mēs nevaram atteikties no ogļu izmantošanas, ja vēlamies nodrošināt savienības elektropiegā, energopiegādes. Tomēr mums ir jādomā par tīras enerģijas nākotni, drošām elektropiegādēm, elektroapgādi, ku, par ko ir runa komisijas uh, paziņojumā. Tajā ir uzsvērta ilgspējīga ražošana ar mērķi sasniegt nulles līmeņa CO2 izmešus pēc 2020. gada. Uh, joprojām spēkā ir regula 1407, un visos šajos dokumentos ogles ir minēts kā svarīgs enerģijas avots Eiropas Savienības apgādē ar elektroenerģiju. Ir uh, spērta vesele, vesela virkne soļu, veicot um, infrastruktūras pielāgošanu, veicinot investīcijas, lai saglabātu strateģiskās ogļu rezerves un ieskaitot vidēji kaitīgo izmešu mazināšanu, nodrošinot to, ka el elekt ar oglēm darbināmās elektrostacijas izmanto filtrus, lai uztvērtu sāra di dioksīdu izmešas, lai uzkrātu ražošanas procesā radušos ogliskābo gāzi. Uh, Spānijā pašlaik tiek strādāts pie trim projektiem, izmantojot arī papildus uh, tehnoloģijas. Mēs izmantojam priekšsadedzināšanas tehnoloģiju uh, ar kompilētiem cikliem. Mums ir um, oksīsadedzināšanas iekārta. Uh, un pēc sadedzināšanas um, sistēma īpaši manā dzimtajā reģionā Astūrijā šie projekti tiek realizēti. Tas ļauj mums raudzīties ar cerībām nākotnē attiecībā uz šo enerģijas avotu, ja mēs domājam par stratēģiju 2020, proti augstas, augsta efektīva enerģijas izmantošana. Un kas attiecās uz oglēm un tās nākotni energoavotu sadalījumā, ļaujiet man paskaidrot, ka ogles dažādās valstīs energo, elektrības ieguvē tiek izmantots atšķirīgā mērā. Mēs zinām, ka ogles dažās dalībvalstīs tiek iegūts lielos apjomos un citās dalībvalstīs, tādās kā Spānija, kur ogļu ieguve ir um, neliela, bet nu, šie skaitļi kopumā turas no 10 līdz 40 procentu robežās. Spānija vēlas. Uh, uz vietas iegūtos, um, iegūtās ogles, izmantot uh, tīras enerģijas ieguvēju un energoresursu rezervi veidošanai. Tas ir mūsu mērķis um, ilgtermiņā, proti attīstīt kalnrūpniecību, lai veidotu rezerves, ja rastos krīzes situācijas. Saskaņā ar Eiropas enerģijas politiku ogle, ogles uh, spēlēs būtisku lomu, lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību, piegāžu drošību un tehnisko pielāgošanos, kā arī atjaunojamo enerģiju ražošanas uh, veicināšanu. Un Spānijā tas ir labi redzams. Mēs um, esam uh, stingri atjaunojamo enerģiju aizstāvi un um, vēlamies, lai saskaņā ar um, div, stratēģiju 2020 43% elektroenerģijas tiktu iegūts no atjaunojumiem energoresursiem. Tam būtu jābūt uh, mugurkaulam, kas nodrošinās piegāžu drošību. Uh, Tomēr arī ogles um, ietilpst nākotnes uh, energoavotus sastāvā, bet mums ir jāuzlabo ogļu izmantošanas uh, efektivitāte. Koģenerācijas stācijās ir veikti ievērojami uzlabojumi lai panāktu pēc iespējas zemākus CO2 izmešu līmeņus un uzkrātu CO2. Bet runājot par pašmāju ogļa, ogļu ieguvi nākotnē. Pēc tam. Pēc tam. Daudzas gadas uh, Spānijas uh, ogļu ieguvis sektors uh, pielāgojās. Um, Mm, at, eh, situācijai apmēram vairāk nekā 40% eh, bija ieguvis samazinājumi, tika zaudētas daudzas darba vietas, sektors uh, pielāgojās uh, tā brīža situācijai un pašlaik ir plānots, ka līdz 2012. gadam nozares minimālais apjoms a, tiek a, definēts a, augstākā līmenī, lai nodrošinātu tā ilgtspējīgu attīstību un saglabāšanu. Ir svarīgi domāt par jaunas uh, ogļu direktīvas izstrādi sākot no nākamā gada, proti runājot par konkurētspējīgu kalnrūpniecību. Līdz 2008. gadam uh, lielas cenu svārstības uh, gāzai nebija vērojams, tomēr mēs uh, piedzīvojām to, ka ražošanas izmaksas kāpa un bieži eh, pasaules tirgus cenas pārsniedza nacionālās ražošanas izmaksas. Runājot par apkārtējās vides aspektiem un darba izmaksām, arī šeit uh, ir jāņem vērā tas, ka ir vairāki ekoloģiski un tehniski argumenti, teritoriāli un ekonomiski argumenti, kas mums ļauj uh, iestāties uh, ogļu, par ogļu lomas aizstāvību nākotnes enerģijas sadalījumā. Proti mēs runājam par pašmājās iegūtajām oglēm. Mums ir jāveicina tīras enerģijas iegūta nākotnēm. lai oglis varētu saglabāt savu lomu, lai tiktu saglabātas ogļu raktuves, kas ir svarīgas enerģijas drošībai. Spānijā apmēram 40-50% ogļu tiek importētas. kas attiecās uz uh, valsts slogu. Tas ir mazāks uh, nekā ogļu ieguve atstāja uh, iespēju mazāku nekā ne tiešie un netiešie nodokļi, tāpēc bilance ir pozitīva un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs atvēlētu pietiekami daudz laika CCS tehnoloģiju attīstībai. Un nobeigumā mūsu reģionam ārkārtīgi svarīgas ir sociālās un ekonomiskās sekas. Pielāgošanās kalnrūpniecības nozarē ilga garus gadus un uh, sekas bija ļoti bēdīgas. Tas noveda pie ekonomikas diversifikācijas, pie struktūrālo uh, fondu izmantošanas. Un nobeigumā vēl dažas piezīmes par to, ka oglē joprojām ir jāpaliek uh, energoavotu tirgū ogl, ogļu ieguve e, Eiropas Savienībā ir jāreglamentē direktīvā, un uh, tur ir jārunā arī par oglekļa uztvēršanu un oglabāšanu. E, veidojot šīs pamatnostādnes, mēs nedrīkstam atstāt um, novārtā pamatnostādnes. Paldies! Un kā nākamais runātājs uzstāsies Naidžels Jekslīs. Lūdzu! apvienotās karalistes ogļu importētāju apvienība. Paldies, priekšādētāji! Labdien, dāmas un kungi! Es ceru, ka uh, jūs redzēsiet arī uh, sagatavotās diagrammas uz folijām. Tās kalpos kā ilustrācija manai prezentācijai. Sorry, it's not me that's being defeated by the technology. These were. Um, es uh, ceru, ka ja mums izdosies ar tehniku tikt galā un diagrammas un attēlus jūs redzēsiet. Mr. Chairman, would you like to perhaps... Priekšādātā kungs varbūt. Vai jūs man pagaidīt, uh, kamēr uh, parādīsies uh, prezentācija. Sorry about this, ladies and gentlemen. What I'm giving you here is a foretaste es gribētu jūs iepazīstināt. Jūs tagad redzat, situācija ir tāda, nu kāda varētu būt pasaule bez tehnoloģijām. Nu, nezinu, kā būtu ar elektrību, ja būtu mazāk izmaks, izmantotas ogles, bet pirms parādās prezentācija uz ekrāniem, es gribētu pateikties pārstāvu Eurocoal Tā ir akmeņogļu un brūņogļu importētāju apvienība. Mums ir arī tirzniecības, tātad es pārstāvu šo tirzniecības asociāciju, apvienotās karalistes ogļu importētāju asociāciju. Un esmu strādājis uh, savā tāda darba dzīvē. Um, uh, tad Britu kalnrūpniecībā. Un jādomā, ka tagad labākais, ko es varētu darīt, ir sākt savu prezentāciju, mēģināšu izteikties daļrunīgi, lai jūs visu varat saprast un neiemiegat. Ko es gribēju jums šodien pastāstīt? Ļoti īsi. Ir trīs retoriski jautājumi. Viens ir šāds, vai ogles ir nākotnes um, degviela. Un tas uz šo jautājumu ir jāatbild pasaules kontekstā. Un kāpēc ogli, ogļu izmantošana pasaulē pieaug, neraugoties uz to, kas notiek Eiropā. Otrais jautājums, vai oglis ir iespēja, var būt tāds tīrs energo uh, avots. Nu, šī ir daudz nopietnāka problēma. Un trešais, vai Eiropai ir vajadzīgs oglis? Un šis jautājums, manuprāt, Šis jautājums liecina par to, ka Eiropā um, ir neizmantotas iespējas attiecībā uz oglēm. Un, ja jūs redzētu attēlu manā prezentācijā, jūs redzētu tādu lielu, lielu, tādu masīvu, masīvu nu, klinti melnā krāsā, un virs tās ir zilas debesis. Un šīs šeit var redzēt, tātad tās ir raktuves, kurās ir 20 metru dziļš ogļu slānis. Tas ir ļoti daudz. Apvienotajā karalistē mums ir arī viens, viens no dziļākajām raktuvēm. Viens no dziļākajiem ogļu ieguves slāņiem tie ir 5 līdz 7 metri, Un kāpēc es rād, gribēju rādīt šo attēlu? Lai parādītu, ka pasaulē ir lielas ogļu rezerves, tie ir 997 miljārdi tonu, kas pietiktu 144 gadiem. Un runa ir par oglēm, kuras ir iespējams iegūt un par kurām ir droši zināms, ka tās tiešām noteiktās vietās ir. Tātad mums katrā ziņā tuvākajā laikā ogļu nepietrūks. Un daudzas valstis, kurās ir ogļu atradnes, turpinās tās izmantot. Uh, un šādu valstu ir daudz. Par to runāja jau iepriekšējie runātāji - Ķīna, Austrālija, Mongolija, Kazahstāna, Mozambika, Dienvidāfrikas republika, Kolumbija un virkne citu valstu, un, protams, arī eh, Eiropas Savienības valstis. Skat! Tagad mēs redzēsim. Tagad šeit jūs redzat šo, šo Ne, nu jā, tagad jūs redzat šo slaidu ar attēlu. Apologies, ladies and gentlemen. Um, you got a very, very quick glimpse. Nu, jūs vismaz kādu brīdi to redzējāt. Tad kāpēc es to vēlējos parādīt? Šīs ogles tiks izmantotas. Attīstības valstis tās e, turpinās izmantot. No tā mēs nevarēsim izvairīties. Re, un atkal attēls ir jūsu priekšā. Blended, right. So, moving on. Tad iesim uz priekšu. Tikāča kungs jau runāja, aprakstīja šo nozari, runāja par kvantitāti un proporcionālo sadalījumu pasaulē. Es par to nerunāšu, parādīšu tikai dažas diagrammas, pavisam nedaudz. Tātad, cik ogļu izmanto elektrības ražošanai pasaulē? Kreisā pusē pasaulē, labā pusē Eiropā. Un Tātad pasaulē tie ir 27% no energo, kopējā enerģijas ražošanas apjoma, bet elektrībai pasaulē izmanto ogles 41% uh, elektrības saražošanai, bet Eiropā 28%. Un kopumā Eiropā ir daudz lielākas, uh, lielāka daļa ātomu enerģijai. Un Pīkāčkungs jau teica, ka šīs proporcijas nu, raksturo Eiropu kopumā. Nākamais attēls ogles Ķīnā. Šeit daži vārdi tomēr ir jāsaka arī par Ķīnu. Sarkanā līnija attēlā parāda ogļu izmantojuma pieaugumu Ķīnā. Jūs redzat, ka 2001. gadā šī līknes ļoti strauji iet uz augšu. Tad ogļu apjoms, ogļu izmantošana Ķīnā ļoti strauji pieaug. Un gandrīz 45% no pasaules ogļu atradnēm izmanto Ķīna. Jādomā, ka ne visi par to ir priecīgi vai ne visi to apzinās, bet ir jāņem vērā, ka 4 miljoni iPhone. tika saražot tikai pagājušā gadā un cita starpā arī tāpēc, ka Ķīna iegūst un pārstrādā ogles. Un šeit var redzēt attēlu. Tā ir ogļu ieguves vieta Ķīnā, kas gadā saražo 15 miljonus tonu vai kur tiek iegūt 15 miljonu tonu ogļu. Ir arī nelielas raktuves, kas, kuru Ķīnas valdība vēlētos slēgt, bet katrā ziņā lielākajā daļā atradņu un tad ieguvis vietu uh, drošības, uh, drošība ir garantēta. Nākamais. Šeit es arī īpaši neaizskavēšos. Eiropas Savienībā ogles ir galvenais iekšējais enerģijas resurs gandrīz 80% uh, um, Eiropā, 80% no uh, enerģijas uh, avotiem veido ogles, ņemot vērā vidējos rādītājus Eiropas Savienībā. Uh, un uh, ogles en Eiropas Savienībā ļauj izveidot sabalansētu enerģijas tādu kombināciju un ļauj novērst arī cenu riskus un nodrošina piegādes drošību. Turklāt Eiropas Savienībā 280 tūkstoši cilvēki ir nodarbināti ogļu industrijā, ogļu ieguvē un pārstrādē. Bet, nu, protams, ka visam ir savi plusi un mīnusi, un lielākais trūkums oglēm ir šīs oglekļa dioksīda emisijas, bet arī citiem energoveidiem ir savi trūkumi. Un tagad daži vārdi par Bulgāriju. Tas ir nākamais attēls. Ir bijusi runa par citām dalību valstīm. Šeit jūs redzat attēlu. Tā ir minimarica istok um, kompleks, kas atrodas Radnevā, Bulgārijā. 33% elektrības Bulgārijā saražo tieši šis kompleks. Un uh, šeit šie krājumi ļauj iegūt ogles vēl 60 gadus uz priekšu. Un uh, notiek arī um, šīs industrijas modernizācija, lai samazinātu oglekļa dioksīda izmekšus nākotnē. Nākamais par jautājumu uh, vai ogles var būt tāds, nu, zaļš energo ieguves veids. Es gribētu tikai uzsvērt dažus aspektus. Šeit jūs redzat fotogrāfiju. Šeit var redzēt, eh, tas ir attēls no Dānijas, šeit ir elektrostacijas, kas atrodas vienotrai blakus. Un, protams, ka uh, jo efektīvāka ir elektrostacija, jo, mazākas ir, jo mazāk ir oglekļa dioksīda izmešu. Un šeit jūs redzat tādu kā pakāpienu, daudz kā pakāpienu veida līkni, kas parāda, kādi ir cik efektīvas šīs elektrostacijas ir tieši attiecībā uz oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu. Un kādas ir, kādi ir izmeši. Dānijā puse no um, enerģijas tiek iegūta izmantojot ogles Un vislabākā, vislabākais rādītājs ir 47, 47, 47 vienības, tātad grāmi uz kilovatstundu. Arī šī elektrostacija atrodas Dānijā. Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu oglekļa dioksīdu uztveršanas un uzglabāšanas um, procesā. Uh, un lai sagatavotos nākotnei, protams, ka ir jāturpina eh, turpināt modernizēt um, elektrostacijas, kas darbojas ar oglēm. Un pēdējais slaids, ja runā par jautājumu, vai ogles izmantos arī nākotnē, jā, atbildi ir jā. Ja ogles joprojām ir pirmais uh, energoavots elektrības ražošanai, vai ogles var būt zaļā uh, energoražošanas tehnoloģija? Jā, jo ogles ir drošs tāds uh, enerģijas resurss, to var arī atļauties, un tas kļūst arvien ilgtspējīgāks. Uh, Turklāt, izmantojot oglekas dioksīdu uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, ir iespējams būtiski samazināt CO2 izmešus. Un, protams, ka būs vajadzīgas jaunas enerģijas, jaunas tehnoloģijas, kas būs jāturpina attīstīt. Un es gribētu vēl pateikt, ka vakar apvienotās karalistas valdība paziņoja, ka gāzes Tad šis veids ar integrēto gazifikāciju un kombinēto ciklu tiks īpaši attīstīts un atbalstīts oglekļa dioksīdu uztveršanai un uzglabāšanai. Liels paldies, dāmas un kungi! Paldies! Un tagad pēdējais runātājs, jo mums mazliet jau mēs esam iekavējuši, Marks Džonstons.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 So, um, chairman, honorable member. Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti, paldies, ka devāt man iespēju šodien būt šeit un izteikties. Es uh, ķeršos vērsim pie rāgiem. Es uh, nezinu, vai jūs to redzat no savām vietām. Es uh, šī fóruma nosaukumam savā slaidā esmu pievienojis jautājumu zīmi. Ogle, ogļu loma nākotnes enerģijas kokteili. Uh, Un kā jūs redzat, mēs principā neesam pret oglēm vai citiem fosilajiem energoavotiem, tomēr ilgtermiņā ogļu perspektīva ir ļoti atkarīga no tā, cik ātri un cik lielā mērā mēs varam risināt piesārņojumu problēmu, ko tā rada. Mēs nenoraidām oglekļa ekonomisko vai sociālo lomu ne šodien, ne vēsturē īpaši Eiropā, bet arī citās pasaules daļās. Un mēs domājam, ka tās nākotnes izmantojam noteiks pasaules klimata aizsardzības um, imperatīvs. Mēs rīkojam uzklausīšanu par oglēm, nevis par klimatu, un tāpēc es tam dziļāk nepieskāršos. Tomēr es gribēju zināmā mērā paskaidrot, ko mēs uzskatām par ietver perspektīvām no klimata viedokļa. Es jums varu parādīt vairākus slaidus, bet atkarībā attiecībā uz klimata izmaiņām, ko šodiena mums nesīs rīt. Mans mīļākais veids, lai eh, šo lietu rezumētu Briselē, ir eh, citēt eh, komisijas priekšsādātāju Barozu. Tas bija Business Europe konferencē apmēram pirms gada, un viņš teica, ka klimata izmaiņas ir mūsu paudzes galvenais, galvenā problēma. Tad tas ir viss eksistenciālākais izaicinājums. Es neminēšu nekādus skaitļus, uh, bet uh, tas uh, lielā mērā ne tikai ietekmēs nākamā pusgadsimta enerģijas nozari, bet arī visu ekonomiku un sabiedrību. Ja mēs kļūdīsimies apkarojot klimata izmaiņas, tad mēs redzam, ka Tad, ja mēs uh, nerisināsim klimata izmaiņu problēmu, tad uh, tā būs traģēdija. Pašlaik klimata izmaiņas nav tik aktuāla tēma, kā varbūt pirms gada, un mēs zinām, kāpēc. Tāpēc, ka starptautiskais process izgāzās. Uh, varbūt tā nav tik sasāpē, tik daudz apra, apspriesta tēma, kā pirms gada, bet uh, tā ir tikpat sasāpējusi, īpaši ņemot vērā tas, kādas tendences pārēc zinātnieki. Pavisam ātri, kādi tad ir obligātie nosacījumi uh, ogļu turpmākai izmantošanai ekonomikā, samazināt uh, globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem Celsija pirms uh, rūpniecības, kā pirms rūpniecības ēras sākumā, un ko tas nozīmētu uz izmešiem atmosfērā. No šī brīža līdz gadsimta vidum, lai izvairītos no bīstamām klimata pārmaiņām, mums ir jāsamazina CO2 izmeši par apmēram 1 triljonu tonu. Un eh, tad, kad mēs runājam par um, siltumnīcas efektu izraizošo gāzu mērķiem, uh, ko, tad mēs un uh, citi reģioni nosakot uh, šos mērķus vadāmies, mums būtu jāvadās pēc tā, kā tas um, savstarpēji ietekmēs Eiropadome pagājušajā gada oktobrī gatavojoties eh, Kopenhāgenai um, noteica par mērķi 80 līdz 85% izmešu samazinājumu un aicināja citas dalībvalstis spērt līdzīgus soļus. Apmēram tā pašā laikā eh, mēs dzirdējām arī prezidenta Barozu apņemšanos savās um, vadlīnijās, kad viņu apstiprināja otrajam termiņam. Un tad, kad pagājušajā rudenī parlaments atbalstīja Barozu kandidatūru, tad Barozu sacīja, ka ir jāmazina transporta un enerģijas sektoru radītais oglekļu, radītie oglekļu izmeši. Jūs noteikti zinat, ka komisija pašlaik strādā pie 2050. gada ceļa kartēm transportam, enerģijai un uh, visai nākotnē. Tie tiks, um, ar tiem tiks plašāk sabiedrība iepazīstināta nākamgad. Bet uh, šī ir tikai politiska retorika. Es uh, vēlētos uh, pieskārties augsta līmeņa mērķiem, kas uh, sāk realizēties politiku veidolā ne pārāk tālu no šejienes, pat, pat, pat tiešām pāri pat šai ielai. Es eh, satikos ar um, e, enerģētikas ģenerāla direktorāta direktoru Filipu Lovu, un viņš sacīja, ka dekarbonizācija ir ārkārtīgi svarīga, un ogļu kā enerģijas avota izdzīvošanai ir nepieciešama CCS tehnoloģija izmantošana mantošanu. Tātad viņš sacīja, ka dekarbonizācija ir vitāla nepieciešama un CCS ir vajadzīga. Varbūt mēs varētu detalizēti parunāt par to, kas notiktu, ja tas, kādi soļi tiktu spērt līdz 2020 vai 30 gadam, bet ir skaidrs, ka CCS ir nepieciešams, lai ogles paliktu viens, kā viens no izmantotajiem enerģijas avotiem. Komisijas kolēģi šodien pieņēma 20, 20, apstiprināja 2020 stratēģiju enerģijas jomā, un tur nekur nav minētas ogles. Kā jau es teicu, savā, savas runas sākumā mēs nenoraidam ogļu nozīmi šīs dienas enerģijas kokteilī, tomēr komisija nākotnes stratēģijā ogles uh, nemin, un šis, ar šo dokumentu komisija iepazīstinās rītdien no rīta. Runājot konkrētāk par oglēm. Kā jau es teicu, mēs principā neesam pret uh, ogļu vai fosilā, fosilo energo avotu izmantošanu, bet ir jārunā par to lomu. Un tas ir runāts uh, daudzās, uh, daudzās struktūrās. Mums ir jānosaka parametri, mums ir jānosaka. Uh, subsi, mums ir jā, jāraugās uz subsīdijām, kas Eiropā ir ārkārtīgi atšķirīgas un uh, ietekmē rentabilitāti Polijā, Čehijā un citās valstīs. Šīs uh, subsīdijas ir uh, jāpārtrauc uh, maksāt ātri, un ministru padome ir uzsvērusi. Kā jau es teicu, citās valstīs šādas subsīdijas joprojām tiek maksātas, un komisija paredz mehānismus, instrumentus, lai pārtrauktu šo subsīdiju izmaksu līdz gada beigām. Mums ir jārun, jādomā par to, kā ierobežot ogļu ietekmi uz apkārtējo vidi, un pašlaik mēs pārskatām ETS direktīvu, kura tika apstiprināta pirms diviem gadiem. Uh, Mēs redzam, ka kā politikas instruments tā ir pārāk vāja, jo uh, nespēja ierobežot oglekļu emisiju no ogļu izmantošanas uh, elektroenerģijas ražošanā. Mums ir jāpa, jāuzlabo savs veikums, lai mērķu realizācija kļūtu efektīvāka, ir nepieciešams uh, samazināt uh, augstāko robežu, augstākās uh, noteiktos minimums, maksimumus, un ir jāgādā par to, lai ETS kļūtu par efektīvu instrumentu. Uh, ETS uh, schēmā nav minēta trešā fāze, kaut arī par to mēs runājām. Un mēs zinām, ka pašreizējā likumdošana paredz, ka nulles izmešu līmenis tiktu sasniegts tikai līdz 2070. gadam, un tas nav pietiekami ātri. Nulle mums būtu jāsasniedz pirms uh, um, 2050. gada. Runājot par ETS, mums ir uh, jānodrošina, ka sodi par pārkāpumiem ir uh, pietiekami Komisija ir jānodrošina kvalitāte un jārunā par eh, CO2 ražošanas pārcelšanu uz citām balsīm, valstīm, tādām kā Ķīna, lai nepieļautu, ka daudzas valstis uh, iegūst uh, no tā, ka šādi tiek samazināts izmaksas uh, ražojumiem dalību valstīm būtu jāatbalsta komisijas šajā jomā. Un visbeidzot, par pēdējo slaidu runājot, CCS ir ārkārtīgi svarīgs instruments, bet efektīva tiesiskā, iet, tefiskajā, tiesiskajā ietvarā, kurā tiek realizēti CCS projekti, es domāju, ka pirms diviem gadiem pieņemtā tie likumdošanas akti ir pietiekami labi, tos tikai būtu jāievēro. Un tad uh, CCS būtu mm, instruments, kas, um, kas mums um, būtu pieņemams. Nākamajā slaidā mēs redzam uh, sava veida politisko dežavu, kur uh, mēs nonāktu, ja šie jautājumi tiktu skatīti valsts samitā. Pasaules vīdes fonds stingri aicina stingri atbalstīt komisijas priekšlikumu bez būtiskām izmaiņām. Termiņš ir 2014. gads un arī citas institūcijas neatbalsta šī termiņa pagarināšanu. 29. septembrī ekosak pieņemtie mm, grozījumi būtu jānoraida. Man vēl ir palikušas pāris minūtes, un eh, tāpēc es vēlējos pateikt, ka tad, ja mēs pārtrauktu tiešās subsīdijas, tiešos maksājumus un neatļautu ieviest jaunas netiešas subsīdijas, tad uh, tā, tas nebūtu gluži tā situācija, kādu šodien piedāvāja Spānijas pārstāvis. Kā jūs redzat šajā attēlā, prezidents Barozu un viceprezidents uh, eh, Almūnija ar savu kolēģu atbalstu panāca vienošanos par Spānijas prezidentūras piedāvāto priekšlikumu, kur uh, Spānijā uh, elektrības ražošanai daļa tiek, uh, daļa no izmantotajām uglēm tiek uh, fiksēta kā iegzumē iegūta. Un, bet tam ir nepieciešams uh, komisijas um, piekrišana, lai Spānijas priekšlikums varētu sāties spēkā. Un visbeidzot, mans beidzamais slaids. Ja mēs varētu atrisināt dažas no problēmām, kuras es pieminēju, ETS reforma uh, subsīdiju izmaksu pārtraukšana, jaunu subsīdiju neatļaušana, tā teikt, pa sānu ceļiem vai pa aizmugures durvīm, tad, uh, un tad, ja mēs visi būtu proaktīvāki, izstrādājot uh, nākotnes uh, ietvaru ogļu izmantošanai, tad tas būtu tāds. Kā jau es teicu, WWF atbalsta CCS projektus un uh, mums ir jāgādā, lai klimata pārmaiņu jautājums tiktu risināts adekvāti. Mums ir jābūt pragmatiskiem, nevis dogmatiskiem. dogmatiskiem un uh, varbūt tāda, ja ETS emisija tirzniecības schēma neattīstīsies tik ātri kā CCS, tad uh, nākotnē to nāksies skatīt uh, vēlreiz un padarīt to par normatīvu direktīvu attiecībā uz uh, izmešiem, kā mēs jau esam uh, darījuši to attiecībā uz slāpekļa oksīdu savienojumiem. Uh, ja enerģi, energo kompānijas uh, vēlētos izmantot fosīlo uh, kurināmo un CCS tehnoloģijas, tad ir jānosaka skaidrs, skaidri termiņi, kādos tas notiks. Un visbeidzot, es pieļauju, ka tas varbūt ir pārāk sarežģīti. Kaut arī CCS nav pilnībā izstrādāta tehnoloģija, mums eh, tomēr nav galīgas atbildes uz eh, klimata pārmaiņu ierobežošanu. Un dalību valstīm piekrītot jaunu elektroražošanas jaudu būvniecībai, es domāju, ka daudz no jūsu komitejas locekļiem būs uh, ar to jau saskārušies, tad uh, pie, piešķirot jaunas ražošanas jaudas, būtu jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, īpaši, kad runājam par lielām iekārtām. Arī šeit atkal ir jārunā par klimata pārmaiņu politiku, un situācija nākotnē varētu būt tāda, ka mums būs vēl grūtāk apkarot klimata pārmaiņas, jo šodien mēs esam pieņēmuši nepareizs vai neizsvērtas lēmumus. Liels paldies! Tagad mēs esam noklausījušas visus runātājus, jums būs iespēja uzdot jautājumu, pēc tam pie vārda būs komisija. Man ir jau vairāki pieteikušies runāt gribētāji, apmēram desmit, un lūdzu jūs izteikties īsi. Pirmais runātājs Kavēlio kundze. Speakers. Es gribētu teikt paldies visiem runātājiem. Uh, Lielākā daļa no viņiem runāja par efektivitāti, bet runājot par to, ko ir līdz šim izdarījuši zinātnieki un pētnieki, tad ir redzams, ka lielākā daļa jauno tehnoloģiju ir ļoti dārgas un liela daļa valstu tās neizmanto. Un pareizi jau ir tā, kā arī slāpekļa oksīda kontekstā daudz kas ir darīts, bet daudz problēmu saistās ar citām sīkajām daļiņām, ar smagajiem metāliem un citiem. Kā jūs vērtējat šos draudus cilvēku veselībai kopumā? Otrais jautājums. Superkritiskie projekti viens no iep iepriekšējiem runātājiem. Es gribētu jautāt, kā varētu pātrināt šo projektu ātrāku ieviešanu, vai ir problēmas ar materiāliem? Un pēdējais jautājums par ogļu pieejamību nesen Dienvidāfrikā publicēja ziņojumu par to, ka rezerves tomēr tur šajā valstī ir daudz mazāks nekā domāja iepriekš, vai tā ir problēma tikai Dienvidāfrikā, vai būs jāpārskata šīs ogļu apjoms arī citās vietās. Es pilnībā piekrītu arī jūsu teiktajam par rūpniecības gāzēm. Ir jāturpina attīstīt tīrās attīstības mehānisms un jāskatās arī, protams, ko dara Ķīna un komisija mums ir teikusi, ka tā Gerek kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo. Ja krócej. Chcę powiedzieć, że... Lielas paldies. Izteikšos īsi. Man jāsaka, ka es neatbalstu Džonsona kunga uzskatu par tajā, ko viņš teica par CCS. Ziņojums ir jāmaina, jo šis ziņojums nav labs. Kāpēc? Jo tur ir bloķēta jauna efektīvu spēkstacīju būve. Kāpēc? Ir tā, ka arī citām fosilām fosilē degvielai ir eh, nepieciešams CCS, ir norādīts CCS. Mums būtu jāievēro līdzsvars, un šajā sakarībā man būtu šāds jautājums, vai mums nevajadzētu ieviest tiesisku regulējumu, ar kur, uz kur pamata varētu censties uh, būvēt uh, ogļu apstrādes um, uzņēmumus. Šajā ziņojumā bija teikts, ka ogļu spēkstacijās noteikti nepieciešams CCS, citādi tās nedrīkst, nedrīkst ierīkot jaunas CCS. Paldies! Atvainojiet, priekšsēdētāji kungs. Īsti labi nesadzirdēju, bet man šķita, ka jūs devāt man vārdu. Saku paldies uh, manai politiskai grupai, visiem ekspertiem. Ar lielu intereses klausījos šīs tēmas prezentācijā. Šī tēma vienmēr ir novedusi pie karstām diskusijām. Mani kolēģi zina, ka, ka jautājumā, kas saistīts ar um, ograktu slēgšanu, ka man šeit vienmēr būs nostāja. Šo raktuvju slēgšanu atsevišķos reģionos, atsevišķās dalību valstīs, eh, būtu saistīta ar katastrofālām sekām, jo daudz cilvēku kļūtu bezdarbnieki. Un man ir ļoti svarīgi, ka da, bezdarbinieku skaits nepieaug un reģioniem pietiek laika e, šai pārējai kas attiecās uz darba vietām, mums šeit jārada līdzsvars. Jūs runājāt par eh, to, ka mums eh, jāmaina savu attieksmi pret ogļu izmantošanu, mums eh, jāveicina konkurētspēja. Gribu šeit pieminēt konkrētas um, centienus. Daži tika uh, minēti eh, pozitīvā, cita negatīvā nozīmē. Jūs, vai jūs varētu lūdzu šeit nedaudz konkretizēt, uz kā balstās šīs cerības? Eh, mums šeit āpā ir eh, eksperti, kā jūs, piemēram, un polijas kolēģi. polijas kolēģis arī izteicās par, eh, par eh, iespējamām izmaksām, kas īsti ir konkurētspējīga raktuve. Tālāk. Es vienmēr esmu atbalstījusi visus jūsu projektus, kuri saistīti ar CO2 samazināšanu. Mums joprojām jāsaglabo vadošā loma, un mans jautājums, vai tiešām ir iespējams domāt, ka tuvā nākotnē oglas ne, nebūs pretrunīgā situācija ar atjaunojamo enerģiju. Nu, tie bija tādi daudz jautājumi. Tālāk Vāgners kundze. Vāgner kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies ziņotājiem. Vēlos jūs sveikt ar jūsu eh, skaidro prezentāciju. Man būtu vairāk jautājumu. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot? situāciju pētniecībā, kas attiecās uz CO2 uztveršanu un uzglabāšanu, un ko tas varētu izmaksāt. Un otrais jautājums. Kādas atšķirības, platāts atšķirības ir dažādiem ogļu veidiem Eiropā? Gribu Gribētu dzirdēt, vai viņš varētu mums uh, arī pastāstīt par to, kādas atšķirības ir tieši Spānijā, reģionā, kas man tos. Paldies. Paldies! Es gribētu atgriezties pie tā, ko sacīja Pikaču kungs. Paldies, ka jūs atbalstāt arī cīņu pret klimatu pārmaiņām, nevis tikai ogļu ieguvi. Ja Oglekļa dioksīdu uztveršanas uzglabāšanas tehnoloģija izšķirs ogļu ieguves likteni, es gribētu jums jautāt. Runājot par jaunajiem noteikumiem, par sodiem, tad komisija ir atzinusi, ka līdz šim nav biznesa modeļa, kas ļautu līdz 2020. gadam pavisam droši samazināt 20, par 20% CO2 izmešus. Un ārpus šiem šīm četrām piecām demonstrācijas elektrostacijām netiks veiktas investīcijas CCS tehnoloģijās. Jūs esat pret to, ka tiek noteikts standarts, kas ļautu aizliegt līdzšinējās tradicionālās uh, um, enerģijas ražošanas metodas, bet kā jūs domājat, ja visi, visas konvencionālās, tradicionālās investīcijas parastajās līdz šim zināmajās uh, elektrostacijās un neiestājaties vienlaikus par ambiciozākiem izmešu samazināšanas mērķiem? Tas ir mans pirmais jautājums. Otrais jautājums Džonstona kungam. Ja es gribētu būt rūpš, tad es teiktu, mm, WWF ir mm, pret, ir par, un run, jūs esat ogļu, ogļu industrijai devuši nākotni, jūs uzskrājumi, un tā rezultātā CO2 un siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas no koģenerācijas stacijām turpina palielināties un turpina mm, tikt izmestas. Jūs sacījāt, ka mums uh, ir jāsamazina mm, šie izmeši līdz no, nu, uh, par 25% līdz 2050. gadam, bet ja Vācija samazina to par 95% 2050. gadā, kas ir kā mērķis paredzēts enerģijas koncepcijā, tad 50 līdz 60% visu emisiju notiktu no šī brīža līdz 2022. gadam. Jūs uh, savā ziņā esat atvēris, atvēris uh, durvis tam, lai koģenerācijas uh, stacijas turpinātu šos izm izmešus. Izm šo uh, piekopto politiku, bet tad kāda ir uh, VVF stratēģija? Tāda ir mūsu problēma. Nākamais jautājums Kristiānam Mēlēram. Vispirms gribu teikt, ka esmu ļoti pateicīgs, ka jūs mūs pasargājāt no Turma kunga. Tā, ko Ur, Turma kungs mums vienmēr uh, pasniedz, uh, un šo, šī skatījuma, ko viņš to pasniedz, šis skatījums tiešām Eiropā ir bijis, un tas ignorē pilnīgi starptautisko attīstību. Pirms 14 dienām Ķīnā, Ķīna publicēja stratēģijas plānu, uh, lai piedalītos starptautiskās, uh, starptautiskās sadarbībā saistībā ar oglēm. Medvediev kungs Krievijas federācijas prezidents teica, ka, ka elektrības, ka visu elektrības ražošanu viņš grib pārlikt uz uh, uh, ogļu uh, ražošanu. Un tāpēc mēs šeit parlamentā esam pārliecināti par to runāt par oglēm. Ja mēs gribam radīt uh, vispār šādus klimata mērķus un to darīt startautiskā mērogā. Mēs negribam, lai Eiropā būtu eh, šāda ekonomiska izgāšanās, kas būtu arī ekoloģiska izgāšanās. Tad mums tomēr jāpievērš uzmanība eh, šīm ogļu, ogļu spēkstiem. Un interesanti ir tas, kā ir šī cēna, kā jūs raugāties uz cēnu attīstību attiecībā uz oglēm. Mēs vienmēr esam teikuši, ka ogles ir izdevīgs, ka šīs tehnoloģijas ir izdevīgas, bet pašlaik mums ir eh, Eiropā gāzes, režīm gāzes, un mums ir jāņem šis konteksts vērā. Un otrā lieta, jautājums, ko gribu paust, Turmas kungs arī e, izteicās, kā jūs pašreiz vērtējat jautājumu, kas saistīts ar cēnu attīstību un saistībā ar CCS. Komisija jau ir paudusi savu pozīciju, bet uh, pilnībā šis jautājums netika atbildēts, bet tas ir svarīgi. Un pēdējais jautājums, kas man ir. Cik liela jūsuprāt ir iespēja, ka Eiropā dalībvalstis varētu notikt, e, zinām, CCS direktīvu īstenošanu un tā būs saistīta ar investīcijām šajā jomā. Labi, paldies! Tagad nu, mums būs iespēja sniegt atbildes uz daudziem jautājumiem. Ierosinu, ka mēs ejam pēc kārtas visiem cauri, varbūt sāksim ar Džonsonu kungu, jo viņš bija pēdējais. Un es uh, lūdzu jūs atbildēt tikai dažus jautājumus. Pirmam došu vārdu Džonsonu kungam. Um, Kavaļo kundze. Klī tīrās attīstības mehānismas, kur jūs pieminējāt, es domāju, šeit mēs uh, esam vienisprātis. Ir divi līmeņi, kurā šis tirgus tiek regulēts. Viens ir globālais līmenis, viens ir Eiropas līmenis. Un tā kā šobrīd globālā līmenī nav iespējams panākt vienošanos, mēs to varam darīt Eiropas līmenī. Un um, jau ETS direktīvā komisijai šādas pilnvaras ir dotas. Es domāju, kopsumā mēs uh, būtiskajiem elementiem uh, šeit piekrītam. Uh, Gīreka kungs, uh, viņa šeit vairs nav, bet uh, ļaujiet man uh, atbildēt, uh, lai es to būtu izdarījis pilnību. Uh, vai nu es uh, nepiekrītu ģeoloģiskās uh, uzglabāšanas uh, iekārtu um, direktīvai, varbūt tās es skaidrības laba to varētu darīt rakstiski, lai nodrošinātu to, ka mēs saprotam, ko šī direktīva saka un ko tā nesaka. Morela kungs Spānijā, īpaši skartajos reģionos, kur tiek iegūtas ogles. Es saprotu, ka pašlaik ogļa ieguvē strādā aptuveni 4000 cilvēku Spānijā. Savukārt atjaunojamo enerģiju sektorā, kas, kā jūs pareizi pieminējāt, Spānijā ir veiksmīgi audzis un guvis politisko atbalstu Cik es saprotu, tur šobrīd ir 200 tūkstoši darba vietu jūsu valstī, tāpēc eh, rūpniecības eh, nozares tāda kā enerģija nekad eh, nepaliek tāda paša, ne, nepaliek visu laiku tāda paša, kā bijuši tie nemitīgi attīstās. Un es domāju, ka saistībā ar Spāniju un oglēm ir īpašas problēmas Spānija gan pelna atzinību par saviem nopelniem atjaunojamo enerģiju uh, sektorā. Turmes kungs par e, CCS projektiem. Vairākumā gadījumu mēs atbalstām CCS, un es domāju, ka šeit ir jānovelk atšķirības starp to, e, ka mēs atbalstam CCS projektus un uh, pasīvi, un, un no otras puses atbalstam tos starptautiskos fórumos. Par ETS un citām regulām es par to nerunāju, bet laika trūkuma dēļ tomēr slaidos tas bija redzams. Un jūs uh, taču droši vien zinat uh, šo kontekstu, jo bijāt rūpniecisko izmešu direktīvas ēnu referents. Mēs redzējām, ka emisiju standarti šajā likumdošanas eh, aktā, kuru eh, padome eh, formāli un galīgi akceptēja vakardien, tur daudz politisku iemeslu dēļ šī, šis uh, dokuments nav tik spēcīgs, kāds varētu būt, bet, kā jau es teicu, es esmu gatavs uh, to pārskat, eh, ķerties pie pārskatīšanas nākotnē. Runājot par globālas, globāla un Eiropas līmeņa politiskā procesa atdzīvināšanu ir jāveic pasākumi, un šeit mums ir jāatgriežas pie budžeta jautājumiem. Es eh, nedomāju, ka mums šeit būtu atšķirīgi viedokļi. Es šeit arī bēgšu. Paldies. Uh, Pola Alonso, lūdzu. Sí, muchas gracias, presidente. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, ieskaitrot arī jautājumus, kas bija domāti tieši man. Uh, runājot par vides aizsardzību un emisijām, tad pēdējos gados Spānijā elektrostacijās mēs esam investējuši 70 līdz 100 miljonu um, um, eiro, turklāt katrā atsevišķi, lai samazinātu slāpekļa piesārņojumu. Par to es arī gribēju runāt īpaši. Runa ir gan par enerģijas aut autarkiju, un Eiropai vajadzētu izvairīties no um, tā, ka tā varētu ciest no lielām cenu svārstībām pasaules tirgū. Par ieviešanas parametriem un sektoru pielāgošanu Spānijā es varu īsi pateikt, ka starp 99. un 2005. gadu ogļu ieguvē Ieg, ogļu ieguve ir samazinājusies no 19 līdz 12 miljoniem tonu, ir samazinājies arī darba vietu skaits. Un 182 tūkstoši um, cilvēku šajā sektorā uh, tika atlaisti no darba. Par konkurēt spējīgu ogļu ieguvi tā nemaz nav tik ļoti labi definēta likumos un noteikumos, un salīdzinošie parametri, tā ir vienkārša cena pasaules tirgū. Laikā no 2006. līdz 2008. gadam pas, cena pasaules tirgū bija lielāka nekā iekšējā tirgū, vismaz Spānijas gadījumā. Un 2011. gadā ir prognozēts, ka pasaules cena turpinās pieaugt salīdzinājumā ar cenu Spānijā. Un varbūt tā varētu būt ilustrācija, kas ir konkurētspējīga ogļu ieguve. Par atjaunojamo enerģiju šeit Spānija ir labs piemērs. Mēs atbalstām šo enerģiju izstrādi, bet tai pašā laikā uh, turpinām uzlabot arī vai gribam saglabāt strateģiskas ogļu rezerves. Un div... 4,4 miljārdi megavatu ir augstākais punkts um, elektro enerģijas patēriņā, un 80% no tā mēs nodrošinājām ar oglēm. Runājot par kvalitātes atšķirībām starp dažādajām ogļu šķirnēm, tad tas, protams, ir svarīgs arguments. Šeit skatās uz sēra saturu, uz slāpekļa saturu, un mūsu elektrostacijas izmanto dažādu šķirņu ogles, salīdzinot dažādus uh, parametrus attiecībā uz sēroksīdu, slāpekļu oksīdu un tā tālāk. Mēs ļoti daudz darām šajā jomā. Par CCS projektu attīstību, par oglekļa dioksīdu uztveršanu, uzglabāšanu. Arī šeit ir labs piemērs Astūrijā par, ar tā saucamo pēc sadedzināšanu. Mums ir veikti dažādi pētījumi un pilotprojekti tiek īstenoti. Līdz 2014. gadam ir paredzēts uh, uzcelt staciju ar 50 megavatu jaudu un pēc vairākiem gadiem arī 300 līdz 350 megavatu elektrostaciju. Un vēl es gribētu pateikt, ka Spānijā ir 11 valsts rezerves, tādas pozīcijas, kas ir domātas, lai pētītu iespējas oglekļa dioksīdu uztveršanas, uzglabāšanas vietām un vēl par Džonstona kunga teikto par šo karaļa izdoto paziņojumu par ogļu izmantošanu uh, valsts iekšējām vajadzībām, tad šeit nav nekādu pretrunu ar Eiropas Savienības atbilstīgajiem noteikumiem. Un es gribētu vēl arī uzsvērt, ka mēs nevaram samierināties ar to, ka ogļu ieguve ir jāpārtrauc vai jābeidz 2014. gadā jo līdz ar to tiktu pārkāpts ļoti nozīmīgs princips, proti eh, Eiropas Savienībā pieņemtais tradicionālais strateģiskās rezerves princips, tāpēc, manuprāt, tas būtu ļoti pāragri. Prikača kungs, lūdzu. Činkuja vārdzo, paņēšu odničansi. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Viss pēc kārtas. Karvaljo kundze, kas attiecās uz daļiņām. Tā ir sarežģīta tehniska lieta. No 2014. gada spēkā būs jauna direktīva par emisiju, enis, emisijām no rūpniecības savodiem. Tur tiek noteikti standarti. Un tur būs uh, noteikts, ka ir obligāti, lai būtu uh, šīs instalācijas, uh, lai atdalītu sēru. Es ir. Nav tāda aizlieguma būvēt uh, spēkstacijas, kurām būtu efektivitāte virs 50%. Šīs spēkstacijas ir uh, ievērojami dārgāks kā parastās spēkstacijas. Un būvniecības materiāliem jābūt arī daudz dārgākiem, tāpēc saražotā enerģija tirgu vairs nebūtu konkurētspējīga. Rekomandēls kundze par, um, par uh, raktuvēm. Mums Polijā ir 100 tūkstoši personas, kuras ir saistītas ar darbu praktuvēs. Un lielākā daļa uzņēmumu ir konkurētspējīgi. Mums mēs veicinām 75 tūkstoši miljonus tonu. Ja mēs gribam labāku menedžmenta sistēmu, tad mums ir jāstrādā tālāk lai šie uzņēmumi būtu konkurētspējīgi un nav nepieciešams papildus finansējums. Bet runa ir par tik lielu grupu, ka mēs, kad mēs nevaram it kā samazināt šo mums nevaram neredzēt, ka šīs olas joprojām ir svarīgas, kas attiecās CCS instalācijām. Eksperti vērtē, ka komercfāzē visas papildu izmaksas būs aptuveni 35 eiro tonu. Un eh, te mēs varam aprēķināt arī megavatstundu. stundu. Pats par sevi saprotams, jā, emisiju atlikumi paliks pašreizējā sistēmā, tad, šo, tad šī tehnoloģija nevar būt konkurētspējīga. Bet, ja mēs runājam par CCS izmaksām, mēs bieži vien aizmirstam piemaksas, kas nepieciešams atjaunojamām enerģijām. Tie ir 40 līdz 45 eiro uz megavatu stundu, un Polijā šīs papildus izmaksas vēl ir uh, aptuveni 70 eiro uz megavatu stundu. Ja mēs gribam tīru ogļu enerģiju ar cenu, kas ir 35 eiro, tad es domāju, ka tas būtu pieņemami. Līdz ar to, protams, enerģijas izmaksas uh, kāptu, jo Es domāju, ka šīs, um, ka cenas kāps. Septi... Es domāju, ka cenas tirgū kāps, bet es varu teikt, ka manuprāt, CCS tehnoloģijas būs konkurētspējīgas varbūt pēc desmit vai vairāk gadiem. Uh, bet šī diena pienāks, un mums tagad ir jābūvē iekārtas, ar kurām mēs šo enerģiju varam veidot efektīvāku. Un tad arī būs vērts, ka mums ir šāda veida tehnoloģijas, jo šā, šāda saražot enerģija būs lētāk. Noslēgumā Eller kungs uzdeva jautājumu, kādas iespējas pastāv, ka dalību valsts, kuras īsteno dalībvalstīm, kuras īsteno CCS direktīvu. Patiešām Mums ir problēma ar akceptanci. To redzam gan politikā, gan administrācijā. CCS politika ir nav īsti saprotama, tā ved, ved su zināmām bažām, un eh, valsts deputāti nav gatavi šādu veidu tehnoloģiju eh, veicināt. Tur, kur šādas demonstrācija iekārtas būtu jāceļ, Tur, protams, būtu jāīsteno šī, šo direktīvu. Un eh, šeit Eiropa ir paredzējis eh, arī atbalstu. Paldies! Pēdējiem došu vārdu Jekslei kungam. Paldies! Paldies, priekšādātāji! Jautājumu bija daudz un ļoti vēl vairāk bija atbilžu. Es mēģināšu varbūt piedāvāt vēl pāris atbildes, bet ja es kaut ko izlaižu, lūdzu atgādiniet. Vispirms jautājums bija par ogļu rezervēm un to, ka ogļu rezerves acīm redzot tika um, pārāk pozitīvi vai mm, optimistiski vērtētas Dienvidu Āfrikā BGA iestāde Vācijā, acīm redzot, iegūs šos datus. Bet, bet es esmu dzirdējis, ka patiesībā ogļu ieguls ir vairāk kārt lielākas nekā ir rezerve. Un rezerve nozīmē to, kas ir nepieciešams, ko ir iespējams iegūt ekonomiskām vajadzībām. Uh, Un, protams, tas saistās ar infrastruktūru. Skaitļi tā tad ir dažādi. Atkarībā no tā, kāda iestāde vērtē šos apjomus un ko uzskata par rezervi un ko nē. Um, ir pat eh, prognozējot, cik ilgam laikam ogļu pietiks, varbūt atšķirības pat 20 gadu. Maksimālais ilgums tiek vērtēts kā apmēram 190 gadu, kuram pietiks ogļu. Tad bija jautājums par nodarbinātību ogļu ieguvē tieši Spānijā. Es gribētu teikt, ka kopš es sāku strādāt apvienotajā karalistē šajā sektorā, uh, uh, ir zaudēts apmēram 235 tūkstoši uh, darba vietu. Un kā risināt šīs problēmas, jāskatās uz apvienotās karalistes pieredzi. Mums ir spēcīga ekonomika, kas ļauj cilvēkiem iegūt pārkvalificēšanās iespējas, un mēs veicinām darba spēka mobilitāti, Bet ko es gribu teikt? Visas šīs zaudētās darba vietas un um, raktuvju samazināšanās ir novedusi pie tā, ka apvienotā karaliste ir viena no lielākajām ogļu importētājām, ceturtā lielākā pasaulē, un mūs pārspēja Indija un Ķīna, bet samazinot um, nodarbinātību ogļu ieguvē, mums jāpatur prātā, ka vides jautājumi, vides problēmas rada ogļu dedzināšana, nevis ogļu, um, nevis ogļu ieguve. Jautājums par to, ko nozīmē konkurētspējīgas raktuves zināmā mērā to nosaka rezervju raksturs, geoloģiskais raksturojums attiecīgajām raktuvēm, cik dziļas ir raktuves un kādas, kāda ir veselības draudi cilvēkiem, eh, kas tur strādā. Diemžēl daudzas raktos Eiropā ir izrādījušās nekonkurētspējīgas, tieši tāpēc, ka tās ir ārkārtīgi, eh, darbi notiek ļoti lielā dziļumā. Par ogļu kvalitāti Eiropā pastāv. Šeit palete ir visai liela. Eiropā jāsaka, ka uh, elektrostacijas ir iespējams celt tādas, kurās var dedzināt teju jebko. Un, un kas var radīt problēmas? Uh, tad tas ir mēģināt aizstāt vienu dedzināmā vai kurināmā veidu ar kaut ko ļoti atšķirīgu. Tas ir tehnoloģiju jautājums. Bija arī virkne jautājumu par oglekļa dioksīdu uztvēršanu un uzglabāšanu, par biznesa modeli, par atdalīšanu. Arī Pikača kungs runāja par to, Nu, jautājums, kāds tad ir biznesa modelis atjaunojumai enerģijai vai biznesa modelis atomelektrostacijām? Tikpat pamatot ir arī šie jautājumi, un emisiju tirniecības schēma nav pietiekama, lai ļautu panākt pilnīgi tādas tehnoloģijas masveidu ieviešanu, kurā pilnīgi nerodas nekādi CO2 izmeši. Ir vairāki ļoti nozīmīgi projekti, kas ļauj, izmantojot fosilo kurināmo, kāpināt energo ieguvas efektivitāti, salīdzinot ar atjaunām, atjaunīgās enerģijas veidiem. Mums ir jāsalīdzina arī Eiropas pozīcija ar situāciju pasaulē. Eiropā uh, Mums jāatgriež pie jautājuma, vai Eiropa grib piedalīties ogļu izmantošanā, tāpat kā citas pasaules valstis. Par to ir jāizšķiras. Un ja Eiropa var iedomātos atteikties no tā, tad Eiropas Savienība iespējams zaudētu arī savu vadošo lomu tīro, tīrās ogļu tehnoloģijas izmantošanā un izstrādē. Ja es kaut ko esmu palaidis garām vai aizmirsis, lūdzu, pasakiet paldies. Līdz ar to mēs esam beiguši pirmo kārtu, bet mums vēl ir viens tāds. Uh, um, viesis Filips Lovs, viņš pārstāv eh, ģenerālu direktorātu eh, NR, un viņš arī mums tagad šo to pastāstīs. Lūdzu, Lova kungs. Much, and... Uh, uh, paldies, un es atvainojos uh, runātājiem par to, ka neuzklausīju visas šīs runas, bet um, es šo to dzirdēju no kolēģiem, kas bija klāt gribēju paust uh, dažus vienkāršus komentārus par Eiropas Savienības enerģijas politiku kā tādu un par oglekļu uztveršanu un noglabāšanu. Mūsu uh, elektroenerģijas apgāde lielā mērā nodrošina ogļu elektrostacijas. Un uh, mēs redzējām, ka daudzās dalībvalstīs akmeņoglis un brūnoglis nodrošina energopiegāšu drošību. Mēs esam pētījuši ieguves vietas, ieguves avots uh, vairākās dalībvalstīs un uh, piegādes nāk no dažādām valstīm. Uh, Eh, tomēr mēs eh, redzam, ka 80% sega gāzu emisijas nāk no eh, elektroieguvas no, no oglēm, un tas ir joprojām dominējošais faktors. Eiropadome ir uzņēmusies saistības līdz 2050. Uh, uh, gadam samazināt izmešas par 80-85%. Un runājot par to, ir ārkārtīgi grūti izvairīties, vai pat tas ir ārkārtīgi būtiski risināt uh, izmešu jautājumu saistībā ar ogļu izmantošanu ogļu, daži eh, elektroražotāji no oglēm ir, samazina, ir uzlabojuši ražošanu, un sašas tomēr daudz, kas ir jādara, īpaši attiecībā uz CCS tehnoloģijām, kas pēc būtības ir attaisnojušas lielu daļu cerību. Tomēr Eiropai vajadzētu goda, gādāt, lai šīs cerības materializētos, un tam ir nepieciešamas uh, izmaiņas gan objektīvos apstākļos, gan arī iedzīvotāju attieksmē, īpaši, kad ir runa par oglekļa transportu, ja mēs paraugāmies uz to ciešāk. Tomēr ir diezgan skaidrs, ja, ka tāda, ja šīs tehnoloģijas būtu veiksmīgas, tad mums būtu ārkārt, mums būtu daudz vieglāk sasniegt to izmešu samazināšanas līmeni, kādu mēs esam plānojuši. Uh, Kā jūs zinat, Eiropas Savienība ir apmēram miljardu eiro ekonomikas atvesļošanas plānā ir paredzējusi šo tehnoloģiju veicināšanai, un um, mēs esam ieguldījuši zinām daļu darba arī emisijas tirzniecības schēmā. Šī Šis jautājuma loks ir iekļauts arī Eiropas 2020 eh, stratēģijā, kuru komisija piedāvās un pieņems rītdien. Šī stratēģija tiks apspriesta enerģijas eh, ministru padomē decembrī, un eh, zināmā mērā tas jau ir atspūguļots pagaidu dokumentā, kas ir veltīts enerģijas stratēģijas projektam. Eiropas eh, Savienība nemeklē atšķirīgu enerģijas politiku, variējot eh, resursus. Mēs eh, vēlamies integrēt elektrības tirgus, uzlabot energoefektivitāti, e, saglabāt līderību elektrības tehnoloģijās un skaidri norādam to Eiropas enerģētikas politikā Bet kāpēc mēs par to runājam? Tāpēc, ka resursu sadalījums ir tēma, par ko ļoti daudz tiek diskutēts nacionālā līmenī, par ko diskutē sabiedriskā doma, valdības un dalību valstu parlamenti, un tāpēc komisija, veidojot uh, stratēģiju, ņem vērā debates, kas pašlaik uh, notiek dalību valstīs saistībā ar atomenerģiju, uh, ar eh, gāzi, oglēm, CCS un atjaunojumām enerģijām. Tas tiks atspoguļots ceļa kartē, ceļā uz 2050. gadu, ar kuru mēs, iepa, kuru mēs publiskosim nākamā gada pirmajā pusē. Mēs uzskatām, ka scenārija, kas būtu jāpēta gan parlamentam, gan padomēji, ir uh, jāinkorporē enerģijas uh, avota sadalījumā, un tajos ir jāatspoguļo nacionālajās uh, dalībvalstīs notiekošās diskusijas, lai veicinātu konkurenci. Eiropa var veiksmīgi attīstīt savas politikas. Uh, un uh, īstenojot pareizu politiku, ņemot vērā arī iespējami lielāku pašmāju resursu izmantošanu ekonomiski pievilcīgā veidā, CCS uh, varētu spēlēt būtisku lomu. Tomēr šeit ir arī daži priekšnosacījumi un daži izaicinājumi. Jebkurā gadījumā ne tikai komerciāli un tehniski, bet arī sabiedrības gatavība šādiem projektiem uh, un nacionālo budžetu iespējas, tāpat kā arī attīstība atjaunīgo enerģiju jomām. Ir skaidra viena lieta. Dekarbonizācijas izaicinājums prasīs ilgspējīgus, ilgstošus pūliņus visās jomās, gan runājot par atjaunojumiem e resursiem, gan CCS, gan citām vidē draudzībām uh, elektroenerģijas ražošanas um, schēmām. Priekšsādātāji, es uh, gribēju izteikties arī par finansējumu šādiem projektiem. Jūs zināt, ka pašlaik notiek darbs pie vairāku demo projektu izstrādes, un uh, komisija ir atbalstījusi apmēram sešus demonstrāciju projektus. Uh, tam principā vajadzētu būt labām atbildēm pātrinātu tirgus attīstību. Mums gan būs jāsaskars vēl ar vairākiem izaicinājumiem. Paldies! Liels paldies, Lava kungs! Pateicos arī kolēģiem, viesiem. Kristiāna novēlu arī visiem ļoti jauku vakarcēlēm. Paldies! Uz redzēšanos!